yes, I'll be speaking in English. Okay, good. Mesdames, Messieurs, bonjour! Dāmas un kungi, sveicināti! Sākam darbu. Jauniešu tēmai veltīta uzklausīšana, kas tiek raidīta arī tiešsaistē Eiropas parlamenta mājaslapā, tāpat arī pasākuma sociālajos tīklos. jaunieši mūs vēro, jūs varat tiem uzsmaidīt. Un arī varat reaģēt un sazināties ar mums, izmantojot sociālos tīklus. Tāpat ir ieguldījums arī tiešsaistes sarunām, un tā tad varam izmantot arī mirkļbirkas EYE 2018. Mm, to arī varēs redzēt ekrānā šeit zālē. Kā zināt, Eiropas parlaments organizē Eiropas jauniešu pasākumu Strasbūrā kopš 2017. gada, un šī jā, gadā bija ļoti plaša piedalīšanās, aptuveni 19 tūkstoši jauniešu piedalījās, un arī um, daži no deputātiem uztaisīja slēmu. Slēms tā ir tāda neliela uh, dēļā tur eh, sacenšas ehm, repā dalībnieki. Nu, atminiesties, es arī tur piedalījos un nu, es pat arī personīgi piedalījos un eh, biju priecīga par mm, to, cik stimulējošas pozitīvas bija debates un reizēm pat vērstas uz nākotni. Nu, lūk, jaunieši tiešām var mainīt lietas. Un es pati esmu pārliecināta par to, ka viņiem ir jāietekmē parlamenta darba eh, kārtība un ka mēs nonāksim pie eiropeiskākas eh, demokrātijas un arī dinamiskākas demokrātijas. Tas ir tieši tas, kas mums šobrīd ir nepieciešams. Tā, lai notiktu šī eh, turpinātība politiskā līmenī, tad birojs nolēma, ka šī pasākuma secinājumi būtu jāapspriež mūsu institūcijās. Tātad šeit eh, kompetentā komiteja ir turisma komiteja un šīs viedokļa apmaiņas mērķis, un te es eh, jūsos raugos eh, ļoti cieši, jo mēs uzklausīsim jūsu priekšlikumus par nākotni, un mēs ne tikai jūs uzklausām, bet arī vēlamies ar jums debatēt, lai redzētu, ko tad jūs sagaidat no deputātiem, ko jūs reāli sagaidat no Eiropas institūcijām. Un pēc šī trešā pasākuma organizēšanas reizes mēs uzklausīsim dalībniekus. Es domāju, ka viņi sniegs mums gaišas idejas. Uzklausīsim to, kas jūs satrauc, ko jūs sagaidat, un būs jums mūs arī jāpārliecina. Ar labām idejām nepietiek, jums ir jāspēj pārliecināt par savām idejām. Un eh, tad, nu, jūs runāsit par savām idejām, par savu stratēģiju, lai veicinātu jauno nākotnes mobilitāti, inovatīvu, ilgspējīgu turismu. Esat lietas kursā par klīmata pārmaiņām un sakaršanu Nu, nezinu, vai eh, tā ir prioritāte jums, bet eh, mobilitātei jābūt visiem pieejamai. Nu, mums būs trīs jauni runātāji. Viņi tad mums dos idejas. Mēs, eh, eiro deputāti, uztversim šīs idejas. Tātad sveicu jūs komitejā un iepazīstināšu ar jums. Filips Voss. Filips. Jums ir 29 gadi, jūs esat vācietis. Ļoti labi. Pelumī Fadare. Kā pareizi izrunā Fadare? Jā, nu, mēs franču valodā nesakam. E, Jums ir 23 gadi. Mums ir vēl viena dalībniece, kas ir pat jaunāka par jums. Jūs esat spāniete ar Nigērijas izcelsmi. Trešā runātāja, tā tad visjaunākā, jūs esat vēl jaunāka. Eh, Eva Gunter, 22 gadi, jūs nākat no Vācijas. Tā tad eh, Es, es eh, savā priekšsēdētājas eh, vārdā un arī transporta komitejas vārdā kopumā sveicu jūs komitejā. Diemžēl mums ir ļoti maz laika paredzēts šai uzklausīšanai. Katram runātājam divas minūtes, pēc tam dosim vārdu parlamenta locekļiem un centīsimies jūs arī paprovocēt, paskatīties, kādas ir jūsu idejas, ko jūs domājat, Filipa Voss. Vārds jums, bet rūpīgi uzskaitīšu laiku. Tulki arī esiet gatavi. Uz priekšu! Thanks, Karin. Uh, thanks for having us. Um, first of all, I must say I'm a bit disappointed. Paldies, Karim. Jā, nu vispirms man jāsaka, esmu vīlies par to, ka manā priekšā ir uh, plasmasas pudele, bet nu ne par to es runāju vēlētos runāt par dekarbonizāciju un eh, emisijām transporta sektorā, kas ir lielākais eh, problēma jautājums, lai sasniegtu klimata mērķus. Pasažieru mašīnu emisijas tiek eh, regulētas Eiropas Savienības līmenī, CO2 standarti regulējums ir svarīgs, bet ar to nepietiek. Lai drastiski samazinātu siltumnīcas gāzes efektus un dekarbonizētu sektoru, uh, līdz 2050. gadam mums ir nepieciešamas pārmaiņas, tāpēc uh, ir jābūt pusatvērtai ETS sistēmai, jo vajadzētu izmantot šo izmaksu efektīvo uh, elementu un ETS var palīdzēt samazināt emisijas samazināt oglekļa daudzumu un iekonomēt eh, degvielu mašīnās, uzlabot mm, iespējas veikt pārēju un eh, tā tad, kā tad iekļaut transporta sektoru ETS. Vajadzētu veikt regulējumu jau eh, saknē, mm, degvielas pār piegādātāju pusē un visticamāk, ka maksa tādējādi gulsies uz patērētāju pleciem, un tāpēc Mm, mums šī sistēma ir nepieciešama tā, lai reāli samazinātos emisijas pašā transporta sektorā mm, visos un tādējādi varētu ierobežot eh, to, ka transporta sektorā tiek iepirkt certifikāti no citiem sektoriem un eh, mēs varam būtiski samazināt eh, emisijas un radīt stimulus uzņēmumiem investēt ilgspējīgās transporta sektorā iespējās. Tas ir tas, kas mums nepieciešams klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai un uzlabot uh, gaisa kvalitāti un dzīves kvalitāti Eiropas pilsētās. Merci beaucoup, Filipos, pour euh, cette interpellation. Lielas paldies par jūsu uzstāšanos. Un tagad uh, divas minūtes vai Gunterei. Prezentācija, lūdzu. Um, I speak in German. Es runāšu vācu valodā. <laughs> Die Idee, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, Es war idealistisch, weniger. Dāmas un kungi, mans priekšlikums varbūt ir mazāk tehnisks nekā Filipa, ideālistisks, bet uh, tas ir patiešām labs priekšlikums uh, par. Um, bezmaksas eh, vietējo sabiedrisko transportu. Jāsaka, ka ehm, jauniešu pasākumā šis bija viens no principiem, viens no piedāvājumiem, kas tika atkārtots visbiežāk. Tas nozīmē, ka tas ir jautājums, kas skar mūs visus. Un uh, vairākas Eiropas pilsētas jau šo koncepciju ir realizējušas. Es domāju, ka Tallinā, Igaunijā ir viena no zināmākajām. Ir arī uh, daudzas valstis, kur ir īpašas uh, mēneša kartiņas uh, jauniešiem, studentiem, skolniekiem, uh, kuru uh, ienākumi, protams, ir zemāki, un ko tad darīt nodarbinātajiem, kuru alga arī nav pārāk augsta un kam ir jāsad šīs augstās transporta izau, izmaksas. Jāsaka, ka šim aspektam ir arī ļoti eh, tāda zaļa dimensija. Tas nozīmētu, ka cilvēki vairāk izmantot sabiedrisko transportu un velosipēdus, nevis automašīnas, lai pārvietotos. Ja runājam par īstenošanu, ir patiešām svarīgi Eiropas Savienībai izstrādāt rīcības plānu ņemot vērā galvenos principus, varētu uh, izvirzīt par mērķi visās Eiropas pilsētās konkrētā brīdī sabiedrisko transportu tā pakalpojums piedāvāt pilnīgi par velti. Varētu izmantot uh, dažādus finansējuma veidus, un jāsaka, ka ir pilsētas, kas jau ļoti veiksmīgi uh, sabiedrisko transportu piedāvā par velti. Tallinā, piemēram, tiek izmantota daļa no ienākumu nodokļiem, lai uh, sabiedriskais transports būtu par brīvu. Šāds bezmaksas sabiedriskais transports būtu ieguvums pilnīgi visiem pilsētas un arī uh, apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Mums, protams, jādomā, ka mobilitāte Eiropas Savienībā kļūst aizvien svarīgāka, arī urbānā mobilitāte, un jāpiedāvā iespējas brīvi pārvietoties neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa. Paldies! Merci beaucoup. Et à nous. Liels paldies! Atkal dodam vārdu Filipam Vosam. Oui, parce qu'au fait, je vous explique. Jā, paskaidrošu, ka katram ir divas uzstāšanās reizes, tātad, lai prezentētu divas idejas. Tad par to debatēsim, un tad pie tā atgriezīsimies pie katras idejas. Pēc tam, Filip, viss. Viss cauri. Jā, man šeit es sapratu, ko jūs teicāt. Tātad es vēlētos runāt par viedo publisko riteņu ieviešanu Mm, šī dalīšanās kļūst arvien populārāka, un arī elektrisko mašīnu izmantošana kļūst arvien populārāka. Bet tradicionālās mašīnas joprojām dominē satiksmē, un tas rada problēmas. Gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņas un arī vieta tiek aizņemts. Tātad viedie velosipēdi būtu alternatīva. Tie ir elektriskie velosipēdi, kas uh, var uh, izmantot uh, enerģiju, kas ir uh, saražota minoties. Nav pat nepieciešams pievienot uzlādēju velosipēdu, jo tie uzlādējas braukšanas laikā. Tie ir lielisks aizvietojums mašīnām. Nav zā šo izmešu, mazāk aizņem vietas un arī kopumā veselībai tas nāk par labu lai palielinātu šo uh, velosipēdu izmantošanu, vajadzētu mazāk atbalstīt šos tradicionālos pārvietošanās līdzekļus, beigt finansēt to, kas traucē dekarbonizāciju, tāpat palielināt investīcijas viedajos velosipēdos, sadarboties ar pilsētām, kuras stimulē šo Eh, riteņu izmantošanu un arī, lai būtu mm, veloceliņi. Tā ir brīnišķīga alternatīva mašīnām, īpaši pilsētām. Ja pārcelsim investīcijas uz tehnoloģijām, kā viedie velosipēdi, gaisa un dzīves kvalitāte būtiski izmantotu, uzlabotos un mēs pat sasniegtu vidēju un ilgtermiņa klimatu un enerģētikas mērķus. Liels paldies par lieliskajām idejām, Un runāsim ar Vimu Vandekampu, kurš ir koordinators šajos jautājumos. Priekšsēdētāji, paldies! Tāpat kā Eva Gintere, es arī runāšu dzimtajā valodā. Lūdzu, uzlieciet savas austiņas. Priekšsēdētāji, Sākumā vēlējos izteikt komplimentu šiem trim domātājiem. Ir ļoti labi, ka mēs atkal redzam tādus īstus cilvēkus šeit parlamentā ar īstām domām. Ir eh, dažreiz pat tiešām vērtīgi paraudzēties ārpus šī burbuļa, jo burbulis ir tāds eh, visai um, pielīpošs. Fosa, Filipa Fosa, jūs esat no Eh, Aksela Fosa ģimenes varbūt, jo eh, pie mums šeit ir kolēģis no Baunas, Aksels Foss. Varbūt jūs esat radinieki. Bet nu labi, jokus pie malas. Es gribēju pavaicāt. Ja mēs runājam par pilsētu, par pilsētas centriem, mēs nevēlamies uh, tur uh, vairāk automašīnas ar aizdedzes dzinēju, bet jūs vēlaties kādu, teiksim, nu, sodīt. Bet ir ļoti daudz cilvēkam ir nepieciešamas automašīnas arī, piemēram, maizniekiem, tirgotājiem. Viņiem savus preces ir jāizved uz iekšpilsētu ar automašīnu. Uh, Kādēļ jūs gribat viņus sodīt? Otrām kārtām gribēju uzdot jautājumu par robežām un visi, kas nav Eiropas Savienībā, piemēram, cilvēki no Serbijas, kas ierodas Ungārijā vai Ukrāņi, kas ierodas Polijā. Ko tad jūs darīsiet ar viņiem? Vai viņi brīvi varēs braukāt apkārt vai mēs viņus arī kaut kā sodīsim? Un jautājums Evai. Es esmu no konservatīvas partijas. Un man tādēļ ir interesants jautājums, kurš par visu to maksās? Izklausās jau tas viss ļoti skaisti un ideālistiski, bet kādam par to ir jāmaksā. Un ir arī vairākas pilsētas Eiropā, kas jau šādu uh, koncepciju ir īstenojušas. Jūs pati pieminējāt Tallinu. Un, protams, uh, Dažreiz ir izdevīgāk eh, padarīt eh, visu sabiedrisko transportu pieejamu par velti, nevis eh, ļaut piesārņot visu pilsētas centru ar šīm lielajām automašīnām. Man patiešām tas rada zināmas grūtības. Paldies! Tagad Rudelenes kundzei vārds. Alors... Paldies, ka esat mūsu vidū. Un pirmās runas, kuras dzirdējām, saistījās ar transporta nozīmību klimata pārmaiņu kontekstā, kā mēs varam panākt lielāku mobilitāti. Tas ir tas, ko mēs šeit aizstāvam šajā komitejā. Bet nu, arī tādu mobilitāti, kas aizsargātu vīdi, uh, um, gaisa kvalitāti nodrošināt un būt arī pieejama, jo šobrīd tiešām ir mm, reāls problēma jautājums, pie kuras strādājam šeit komitejā. Uh, teritoriālā fragmentēšanās ir tie, kuri var pārvietoties, kuriem ir izvēle starp uh, sabiedrisko transportu, kas ir pieejams, lēts, bet ir sabiedriskais transports un tie, kuriem nav cits izvēles, kā tikai braukt ar savu mašīnu. Un, nu, kad viņiem nav citas izvēles, kā tikai braukt ar mašīnu, reti viņi ir tieši tie, kas izmanto vecās automašīnas, kas ir ļoti piesārņojošas. Nu, par to tad mums šobrīd ir debatas eh, Francijā, ir šīs dzeltenās eh, vestes, viņu kustība, mm, varbūt esat lietas kursā. Mm, un, uh, tas nav tikai Francijas jautājums, bet arī Eiropas jautājums. Mēs virzīmies pretī tīrākai, bet arī pieejamākai mobilitātei. Nu, tad nu, paraudzīsimies uz šo jautājumu, kā tad īstenot priekšlikumus par ETS vai arī par sabiedriskā transporta šo bezmaksas dabu, bet kā tad būs tiem, kuriem nebūs piekļuvis sabiedriskajam transportam, lai varētu pārvietoties? Jācenšos. Ja jautājums skatīt kopā, un es vēlētos uzklausīt jūs par šīm tēmām. Šī bezmaksas sabiedriskais transports, tas attieksies galvenokārt uz uh, pilsētām, bagātajām pilsētām, jo tās tad varēs uzņemties tās maksas, uh, kuras šobrīd maksā pasažieri, bet ir pilsētas, kuras to nevarēs ieviest, bet ir iespējas kā vēl dārgāko padarīt. Sabiedrisko transportu būtu izmantot PVN un PVN piemērošanu transportam. Nu, varētu uz 5% noteikt šo PVN, tas arī varētu ietekmēt cenu. Un ne jau tikai mēs pārvietojamies, bet arī tie, kas strādā transporta sektorā. Vai jūs būtu ieinteresēti arī runāt par situāciju transporta sistēmā? Paldies! Rivolans kundze, tagad Kramer kungam vārds. Paldies, paldies par šo, šīm prezentācijām, laipni lūgt Eiropas parlamentā. Jā, neapšaubām ir jārunā par sociālo dimensiju, tāpat kā par mobilitāti, bet par mobilitāti vēl svarīgāka ir barība. Pārtika, nu, daudziem bērniem Eiropā nav ko ēst, nu kādēļ tad jūs nepieprasāt uh, brīvpusdienas uh, visiem bērniem? Uh, Un nu, kamēr tas netiks pieprasīts kā tiesības, es būšu skeptiski noskaņots pret bezmaksas sabiedrisko transportu. Berlīnai 25 gadus Nu, joprojām nav paaugstinātas no, novietošanas izmaksas automašīnām, bet vietējais transports vienmēr tur cenas pieaug. Tikai tajās valstīs vai pašvaldībās, kur ir vēlēšanas, nekas netiek paaugstināts. Vācija katru gadu 50 miljardus eiro investē um, tādās tehnoloģijās, kas nodara kaitējumu vidēji. Es kā zaļais esmu ļoti uh, pieticīgs, ja visiem būtu vienādas tiesības, tas jau būtu ļoti labi labi. Un mums nav jārunā tikai par citu automašīnu izmantošanu. Es šeit labprāt vēlētos uh, citēt Hansu Johanu Fogelu, kas 72. gadā bija Mīnhenes. Um, uh, uh, mērs, viņš teica, automašīna nogalina mūsu mm. pilsētas. Ja visa enerģija nāks no atjaunīgiem avotiem, mēs būsim panākuši ļoti daudz. Mums ir jāinvestē tieši tajās jomās, kas cilvēkiem dzīvi pilsētās padara patīkamu. Pilsētas ir domāts cilvēkiem, nevis automašīnām. Jā, piemēram, dienvidos ir ļoti kalnaina apvidi, tur arī var izmantot, piemēram, elektriskos transporta līdzekļus. Mēs esam dzirdējuši arī par to, ka ir iespējams 50% no kravu pārvadājumiem pārvadāt pa sliedēm, nevis pa lielceļiem. Nu, iedomājieties, no Berlīnas līdz Minhenei, tālāk līdz Parīzē, Madridei var uh, pārvadāt preces, kravas un uh, pazūd apmēram puse no smagajām automašīnām no ceļiem. Tas ir lieliski. Jāsaka, ka. Uh, tie cilvēki, kas ir bezdarbnieki, bezdarbnieku pabalstu saņēmēji, viņi saņem transporta izdevumiem tikai 17 eiro mēnesī. Tur ir daudz augstākas transporta izmaksas. Vajadzētu sākumā padomāt par vismaznodrošinātākajiem. Nevajadzētu varbūt pilnīgi visus mest pār vienu kārti. Es patiešām gribu atzirdēt, kā jūs to varat reaģēt. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Ļoti īsi, jo es arī pati sevi iekļāvu runātāju sarakstā. Filip, es tev piekrītu. Ir kaut kas jādara un jāsāk darboties nekavējoties it sevišķi domājot par globālo sasilšanu. Un transporta jomā um, izmeši nav samazināti pēdējo 30 gadu laikā, tādēļ transporta joma ir viena no prioritātēm. Tad, kad runā par nodevām, mēs esam daudz darījuši. Uh, transporta komiteja pieņēma uh, tās augto priekšlikumu par, par eiro nodavām. Revodalo kundze, referente, sēž te tavā priekšā. Mēs vēlētos, lai krāvas e, tiktu drīzāk pārvadātas uh, Uh, ar vilcieniem, ar kuģiem, nevis ar smagajām automašīnām. Un tur runāja arī par ETS sistēmu un jāparūpējas arī par transporta nozars iekļaušanu tajā. Un, ja mēs rīt balsotu, vai tad transports tur tiks iekļauts? Es arī esmu zaļo deputāte. Es gribētu pat tiešām nodevas arī attiecībā uz piesārņojušiem transporta līdzekļiem. Kādēļ komisija tam nepiekrīt, bet ko mēs varētu panākt, lai rītdien pilnīgi visi, kas var izmantot lidmašīnas, pateiktu, jā, es vairs nelidošu no Parīzes uz Romu par 20 eiro. Es Eh, bal, eh, izmantošu šo principu piesārņotais maksā. Jā, labi, es tā rīkošos. Otrs jautājums ir ļoti vienkārši, tas ir Evai domāts. Tev ir pilnīgi taisnība, ir vairāk jārunā par sabiedrisko transportu, par tā izmantošanu. Un pilsētās vajag mazāk automašīnu uz ceļiem, un, protams, ja jums ir automašīna, tad 50% no tās īpašniekiem to izmanto, lai nobrauktu nu kāds 2-3 kilometrus. Uh, Ir jādomā par alternatīvām tik īsiem attālumiem. Ja mēs runājam par uh, sabiedrisko transportu, vai mums uh, vajag uh, to ieviest kā eksperimentu, vai varbūt, ka vajadzētu domāt arī par citiem veidiem, ir arī iespējama auto kopīga izmantošana. Un tagad, kurš atbildēs? Pirmais Filips, lūdzu. Allez, Philippe, on répond. Um, ich kann gerne anfangen. Uh... Jā, ar prieku atbildēšu pirmais. Kam, uh, Un tā kā vairums jautājumu izskanēja vācu valodā, varbūt tad arī atbildēšu tajā. Krāmera kunga komentārs bija tāds ļoti jauks un mīļš. Gribēju pateikties par atbalstu viedo uh, velosipēdu priekšlikumam. Mans pretjautājums varētu būt tāds, kas tad notiek ES līmenī, lai varētu veicināt šos viedos E velosipēdus. Vai man tagad uz uh, citiem komentāriem arī jārēģē? Labi, tad darīšu to. tika runāts par SETS. Uh, e un izskanēja doma, ka ir cilvēkam patiešām viņu automašīna nepieciešama, lai pārvietotos no vienas vietas uz otru, un kādēļ tad viņus vajadzētu sodīt un uzlikt vēl kaut kādas uh, papildus nodevas. Mums ir jādomā par uh, šiem negatīvajiem eksternajiem ārējiem rādītājiem, un tie rodas vienalga, kādā veidā jūs izmantot šo automašīnu. Einbringt un einpreist. Um, dementsprechend finde ich es wichtig, dass. Tieši tādēļ uh, šī nodeva ir jāievieš pilnīgi attiecībā uz visiem, nu vai tas ir krāsotājs vai lakotājs, kam mašīna ir nepieciešama darba pienākumiem, viņam arī varbūt vajadzētu iepazīties ar alternatīvām, kas uh, rada mazākus, uh, zemākus CO2 izmešus. Von Karina kam gerade noch uh, die Anmerkung, uh, wie schaffen wir es, ein Model. Äh, tika arī uzdots jautājums par uh, arī mūsu domāšanas veida mainīšanu, jā, nu, uz Katovicu arī ir pārāk lētas avio biļetes, nu, cilvēki tādēļ drīzāk izvēlas lidot, nevis braukt ar vilcienu, kas ir lētāks, bet mazāk piesārņojuši. Mums arī savu ieradumu vienkārši ir jāmaina. Uh, Es domāju, ja transporta sektors tiks iekļauts ES, ETS, tad, um, protams, cenas uh, neapšaubām pieaugs un arī elektrībai nebūtu iespējams uh, elektrību saražot tik lielā mērā, kā tas nepieciešams ar atjaunīgiem energoavotiem. Äh, keine Frage vergessen. Ceru, ka nevienu jautājumu neaizmirs. genau. Merci beaucoup, Filip. Paldies, Eva! Vārds tev! Arī es runāšu vācu valodā. Es vēl studēju, es neesmu nekāda eksperte, un ja mēs runājam par izmaksām un ieguvumiem, es patiešām ļoti daudz par to esmu lasījusi, un tas ir galvenais arguments pret bezmaksas sabiedrisko transportu. Kurš tad par to visu maksās? Un e, es jau esmu izlasījusi informāciju, ka ļoti mm, daudzās pilsētās jau tas tiek piedāvāts bez maksas, un, piemēram, Tallinā tiek izmantots daļēji arī ienākumu nodoklis, lai to finansētu. Un tas varētu nozīmēt, ka sabiedrisko transportu bez maksas varētu piedāvāt visas pilsētas. Nevajadzētu par to runāt Uh, tikai, piemēram, uh, vietējā pašvaldība līmenī, ir jārunā par to arī ES līmenī. Un, uh, es arī iepazinos ar statistiku, un Tur ir teikts, ka patiesībā e, izmaksas, kas rodas drukājot biļetes un radot visu biļešu tirgošanas infrastruktūru, arī ir visai augstas un nemaz nebūtu tik liela atšķirība, ja, viss, ja šī vajadzība atkristu un varētu piedāvāt transportu bez maksas. Mēs jau runājam arī par šiem eksperimentiem pilsētās, e, kur to varētu ļoti labi īstenot. Uzskatu, ka izmaksas, nu, tas ir netik nozīmīgs faktors, lai to nevarētu pārvarēt. Jūs arī runājāt par to, ka vajadzētu arī varbūt drīzāk transporta cenas pielāgot cilvēku iespējām, viņu ienākumiem. Uh, Bet es esmu novērojusi, ja maznodrošinātajiem pazeminātu transporta cenas, tad viņi varbūt biežāk brauktu ar metro, un tad arī samazinātos automašīnu skaits uz ielām, bet varbūt cilvēki, kas ir bagātāki, eh, drīzāk izvēlētos braukt ar eh, automašīnu biežāk, jo metro tad būtu pilnāki. Es piedāvāju patiešām sabiedrisko transportu piedāvāt bez maksas, eh, un tas cilvēkiem radītu motivāciju biežāk tos izmantot nevis tikai tādēļ, ka viņiem nav automašīnas, bet arī tādēļ, ka tas ir izdevīgāk. Uzskatu, ka tie ir būtiski pasākumi un. Mēs, un ja mēs to salīdzinām ar pārtiku, nu šķiet šeit nevajadzētu vilkt paralēles. Tas būtu patiešām pārspīlēti. Paldies! Paldies! Paldies par pirmajām debatēm. Tagad otrā daļa par turismu. Un uzreiz došu vārdu Pelumī Fedare kundzei, jaunkundzei. Paldies! Es gribētu runāt par kultūra mantojumu stiprināšanu, izmantojot inovatīvu pieeju. Ilgtspējība ne tikai attiecas uz mantojumu saglabāšanu, bet arī, lai aktīvi iesaistītos vietējās sabiedrības. Un tādēļ tas ir ļoti svarīgi, lai pārvaldītētu, pārvaldītam turismam es aicinu īstenot uh, viedu pārvaldību, lai arī eksplorētu reģionu potenciālu gan vietējos, gan uh, lokālos, reģionālos, privātos valsts un arī ar jauniešiem jāsadarbojas, lai saprastu viens otra viedokli un bažas arī par teritorijas kultūras mantojumu, kā tas ir arī saistīts ar viņu piedarības sajūtu. Šī sadarbība un dialogs varētu kļūt par īpašu centru, kas arī būtu telpa, kur tiktos iesaistītās puses un arī Eiropas līmenī tas sniegtu dažādas iespējas attīstīt kapacitātes. Uh, kā arī nodotu zināšanas un dalītos ar pāraugu praksi attiecībā uz kultūras mantojumu. Eiropas Savienības loma šeit ir ļoti svarīga, lai varētu stiprināt inovatīvo sadarbību sniegtu finansējumu dažādām iniciatīvām. Tādēļ es piedāvāju sekojošās aktivitātes, lai labāk uh, varētu aizsargāt kultūras mantojumu inovācijas un tam līdzīgi jāstieprina arī turisma gala mērķa vietas, lai varētu tur aizsargāt kultūras mantojumu. Otrakārt arī ir jāveido tāda Eiropas Savienības politika, kas integrētu Eiropas kultūras arī mantojumu kā neatņemamu skolas programmu daļu. Mm. Un jauniešiem ir jābūt arī UNESCO vietu uh, vēstniekiem. Tas stiprinās arī Eiropas identitātes ideju. Tad arī tas novedīs pie ceļotāju atbildīgas uzvedības. Treškārt jāizmanto sociālā mēdī, digitālās platformas kā instrumenti, lai stiprinātu debatas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Sociālajie mēdī ir ļoti spēcīgi. Tas ir tā, ir tā vieta, kur visi tie, kas te jāizvēlas uh, līdzlības pieeja, attīstīt kopīgi sapratni par kultūru, par kultūras aizsardzību turisma attīstība un gal beigās kultūras mantojums ir turisma galmērķa, uh, galvenā uh, jēga un ideja. Tas tam ir arī jāveicina kohēzija Eiropas Savienībā, jāsasniedz ilgspējīgās attīstības mērķi. Es ceru arī, ka tas uh, stiprinās mūsu piederību, labākas vietas, ko apmeklēt un redzēt. Paldies, Pelumī! Vārds Evai! kas arī runās vēl par kādu jaunu ideju turismu jomā. Transport un turismus förderung im ländlichen Raum. Un... Labdien, es runāju par transporta un turisma veicināšanu laukos. Kā to varētu darīt? Tā tad varētu samazināt sabiedriskā transporta izmaksas, cenas. Uh, Ir jāveicina arī sadarbība starp dažādiem transportu uzņēmumiem, starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es pati dzīvoju kādreiz nelielā ciematiņā, kur ir vien 300 cilvēki netālu no Francijas robežas. Kaut kur nokļūt ar sabiedrisko transportu bija ļoti grūti, jo jūs noteikti zināt, ka ir ļoti maz uh, autobusu un citu transportu līdzekļu, kas uh, brauc uz tik maziem apdzīvotām vietām lietām. Mums ir jāpadomā par labāku transportu uzņēmumu sadarbību Eiropas Savienībā. Sabiedriskais transports ne tikai starp dažādām uh, pilsētām, bet arī starp dažādām valstīm būtu ļoti laba doma. Tas varētu arī veicināt tādu kulturālo apmaiņu. Ja es izmantoju vietējos piemērus, Ja, piemēram, ar autobusu varētu aizbraukt pāri eh, Vācijas robežai uz Franciju no viena eh, maza ciematiņa uz otru, tas būtu ļoti labi un varētu arī ieviest tādu Vācijas, Francijas reģionālo vilcienu. Tas nāktu par labu ne tikai jauniešiem kā man, bet arī visiem pārējiem, kam mobilitāte ikdienā ir ļoti svarīga un kas nevēlas vai nevar izmantot automašīnu un uh, vietējā transporta cenas vai samazinot varētu arī panākt, ka šis transports tiek biežāk izmantots. To izmantotu ne tikai iedzīvotāji, bet arī potenciālie turisti. Un uh, varētu no reģionālās attīstības fonda piesaistīt līdzekļus, lai to finansētu. Jādomā arī par uh, papildus atbalstu no valsts puses, jo uh, ES līdzekļu apjoms, protams, nav neierobežots. Paldies! Eva. Paldies, Eva! Un vēlreiz Pelumī, paldies! Tātad ir arī jā, pēcinieko turismus, lai samazinātu negatīvu ietekmu uz turismu. Es arī par to domāju, kad es devos uz Maljorku, vienu no manas valsts Spānijas salām. Un tad devos uz Sloveniju. 2016. gadā piedzīvoju ekoturismu un sapratu, kā ekoturisms var eh, veicināt ļoti daudz labas lietas. Un uzskatu, ka arī lauka teritorijās ir jāveicina ekoturisms, kas var arī palielināt Ilgspējīgo turismu piedāva sekojošo Eiropas Savienībai izveidot informācijas kampaņas, lai runātu par kopīgo mūsu patērētāju pilsoņu atbildību, kāda mums ir, ka ceļojam, kā arī jāveicina ekoturisms. Otrakārt arī jāinformē ceļotājs par to, kā samazināt negatīvu ietekmu uz vīdi un kā veicināt atbildību un ilgspējīgu uzvedību jāsniedz atbalsts pētniecībai ja ar finanšu mehānismiem, lai varētu izstrādāt datus un arī par vadlīnijām, lai dalība valsts varētu arī izmērīt turismu ietekmi uz vidi, lai labāk varētu pieņemt lēmumus, lai varētu veicināt ilgtspējību un visbeidzot ekoturisma ideja veicina arī vietējo kopienu attīstību, mazo uzņēmumu radīšanu, respektē viņu teritorijas. Šīs idejas jāīsteno lauku teritorijās, bet ne tikai. Un šeit daudz varam mācīties no ekoturisma prakses. Tas palīdzēs arī saglabāt vīdi. Taču paturēsim prātā, ka var gūt panākumus tikai tad, ja iesaistam daudz spēlētājus. Tas neiekļauj tikai valsts privāto sektoru, bet arī uh, akadēmisko vīdi un arī vietējos iedzīvotājus. Paldies! Liels jums paldies, Palumī! Palumī. Sāksim debatas ar deputātiem. Wim van de Kamp kungs. Voorzitter, eh, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs domas man liekas tuvākas nekā pirmajā kārtā dzirdētās. Es pilnībā piekrītu Pelumī, ja pareizi izrunāju viņas vārdu, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš ilgtspējīgam turismam. Bet man atkal ir tāds uh, visai eh, neērts jautājums. Ir jāievēro subsidaritāte. Mēs vēlamies, lai vietējās un reģionālās struktūras tad arī pašas veicina un reklamē šo ilgspējīgo turismu. Nu, es īsti varbūt neesmu to pareizi sapratis, bet ko tad eh, es te varētu darīt? Uh, Jā, pirms ļoti ilga laika, kad pats vēl biju jauns, mani ārkārtīgi interesēja ilgspējīgs turisms. Jā, jo mēs gājām uz diskotēkām, uz bāriem. Tāragonu, Barcelonu lidojām uz šīm pilsētām. Tas ir domāts tikai jauniešiem vai arī tādiem varbūt nobriedušākiem vīriem kā man? Jā, viss ir jārelativizē. Atbilda runātājs uz uh, kolēģu komentāriem. transports un turisms ar lauku reģionos. Jā, patiešām tā ir problēma. Uh, jo uh, arī ļoti daudz autobusi ir atcelti, ir par maz pasažieru, un Nīderlandē ir tā sauktie brīvprātīgie. Uh, ja ir nepieciešams, uh, var izmantot mini autobusiņu, un šie uh, Eh, apkaimes autobusi tos eh, vienkārši organizē brīvprātīgie, lai cilvēki varētu kaut kur nokļūt. Nu, vai te vajag uzreiz valsts kases līdzekļus izmantot? Nu, man tas personīgi riebjas. Ekoturisms. Es domāju, ka tas patiešām ir labs piedāvājums. Klaudija Tapardela un Klaudija Tapardela. Montēro allaž eh, runā par ilgtspējīga turisma veicināšana, un tas gan varētu būt Eiropas uzdevums. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kom, madame Ajasander. Paldies, Ajasanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies arī par idejām. Es vēlējos tikai arī pārstāvēt arī starptautisko sociālā turisma organizāciju, sociāls un atbildīgs turisms, jo, protams, tur ir arī šī daļa par atbildību un ilgspējību. Pirmkārt, eh, Tātad, um, Padarēko jaunkundz, gribēju atgādināt, ka jūs esat jauna un uh, arī no Spānijas noteikti zināt, ka Ir dažādas uh, skolas, uh, apmācības vietas, kur uh, jaunieši, kas atrodas sociāli um, tādās nestabilākās situācijās, varēja doties, lai iemācītos arī par kultūras mantojumu, vēsturi, arī par uh, savu ciemu pilsētu vēsturi. Un uh, viņi varēja mācīties gadu vai trīs gadus. Tāda bija programma, simtiem tūkstoši jauniešu sekošai programmai, un tad jā, kādā brīdī mēs to mēģinājām arī īstenot Eiropas līmenī. Un tas, ko jūs teicāt, un tas ir ļoti svarīgi, lai tiešām viņi būtu arī tie līderi, lai viņi pārstāvētu uh, arī kultūru un arī kultūras pieminekļus. Tas, ir, ko jūs sacījāt, tas ir ļoti labi. Jā, nu, Van de Kampa kungs ir devies prom un man neklausās, bet trūkst naudas, jo problēma Eiropā ir tāda, kā tur operatori uzskata, ka, nu, kultūras mantojums it kā ir pašsaprotams, ir nepieciešams finansējums, jātīstā arī lauku teritorijas. Uh, šai sākarā, un tad arī tas, ka jūs sacījāt, tiešām, ka ir jāizveido ļoti konkrētā ilgspējīgā turisma atbalsta programma, ekoturisma, tas tiešām ir ļoti svarīgi, un tam piekrītu. Tālāk par sabiedrisko transportu lauku teritorijā. Arī es nāku no viena no mazas pilsētas, un tad mēs par to jau runājam arī par autobusiem, piemēram, skolas autobusi, kurus izmanto arī citi tas personas, kuriem nepieciešams pārvietoties un piekrītu arī jūs sacītajiem. Jā, nu, arī mēģinam uzlabot šo situāciju, pilnībā piekrītu jūs sacītajam, un tad tiešām darīsim visu, lai būtu daudzveidība par ekoturismu. Pilnībā piekrītu arī Federē kundzei, Jankundzei. Par ekoturismu arī tas, kas notiek Barcelonā un citviet vai Parīzē ir eh, tātad arī veicinātu, eh, lai turisms būtu arī lauka teritorijās. Paldies! Da, chez eh, le CR, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Kurš vēlas izteikties? Non? D'accord, on continue. Madame Meissner. Meissners kundze, lūdzu. Nē? Labi, Krāmer kungs. Jā, ja, vielen dank. Tourismus kann Tourismus zerstören. Tūrisms patiesībā var iznīcināt turismu, tādēļ turismam ir jābūt ilgtspējīgam. Citādi uh, viss tas tiek iznīcināts. Es neuzskatu, ka mums pietrūks naudas. Naudas ir gana, mēs tikai to nepareizi izmantojam. Piemēram, Študgartē tiek. Uh, izlietoti 10 miljārdi eiro, lai uz pusi samazinātu kādas uh, dzelzceļa stacijas kapacitāti. Nu, tas ir pilnīgi vaiprātīgi, bet tā tas arī notiek. Arī šausmīgi daudz naudas tiek izmantots Vācijā, lai garantētu pārobežu savienojumus dzelzceļam. Un tieši pie robežām ir šie pārāvumi. Un šī milzīgā nauda, kas ir izdota Študgartē, mēs ar to varētu finansēt visus šos pārobežu projektus 80 vai vai 90 visā Eiropā. Nu, tad vairs nebūtu šis, šī lupatu deķa, Eiropa būtu vienots vesels, un tas nāktu par labu arī videi. Ja runājam par turismu, tam jābūt eh, ilgtspējīgam, es, protams, to atbalstu, bet Eiropa ir pavirzījusies daudz tālāk nekā dalību valstis. Mēs eh, finansējam uh, eh, velocēliņus, velo infrastruktūru. Uh, Vācijā uh, federālā valdība neizdod nevienu centu par uh, veloceliņu ierīkošanu. Par to ir jāatbild uh, kopienām un pilsētām. Eiropā šeit esam pavirzījušies daudz, daudz tālāk. Mēs esam panākuši, ka visās vilcienos par to lēmām ceturtdien varēs ņemt līdzi um, uh, divriteni. Tas patiešām ir lieliski, un Eiropa to ir panākusi. Tagad ir uh, arī padomē dalību valstīm tas jāatbalsta. Mēs ceram, ka tas notiks. Protams, ir jārunā arī par šiem pārobežu savienojumiem. Tur ir daudz sliktas pieredzes, bet arī, piemēram, šis tramvajs no Strasbūras uz Kēlu. Mēs gadu desmitiem to prasījām, un eh, tad mainījās eh, valdība Bādenes Virtembergas pavalstī, un lūk, tas patiešām realizēts tika. Un tad, kad vienmēr, eh, un tad, kad transports, kad tramvaju tagad var izmantot, lai dotos pār robežu uz Vāciju, stāciju, to izmanto divreiz vairāk cilvēku nekā līdz tam autobusu. Mums ir jādomā par ilgspējīgu turismu, citādi uh, tiek iznīcināts ne tikai turisms, bet arī dzīvību šīs planētas. Es ceru, ka tas turpinās uh, pastāvēt un dzīvot. Paldies, Krāmera kungs, vai kāds vēl vēlas runāt? Nē? pusminūte. Sanders kundze. Eh, es gribēju tik tikai teikt kaut ko par bezmaksas transportu pilsētās. Jā, es arī pieļāvu šādu kļūdu, kad mēs runājam par bezmaksu, kāds tomēr par to maksā, par to maksājam ar nodokļiem. Nu, Problēma ir tajā, ka valdības negrib maksāt nodokļu par sociālajām jomām, par ekoturismu, par ilgspējīgu turismu. Uh, un uh, transportu un tam līdzīgi. To nemaksā jaunieši, bet to maksā visa sabiedrība. Taču gal beigās ir nepieciešams vairāk finansējuma gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī visu pilsoņu nodeva. Merci beaucoup, Madame Ayala Sender. Merci beaucoup. Paldies! Ajāls Sanders kundzei paldies arī par priekšlikumiem ekoturisma jomā, jo tā ir arī viena no mūsu prioritātēm. Turisma ziņā mums ir pat tāds kā task force, Bet nu, turismu nevar pārsvarā veikt uh, ar autotransportu. Mm, apmeklējot kādu pilsētu, vai nu ir uh, jāstaigā vai jābrauc ar velosipēdu. Bet kā jūs raugāties uz nākotnes turismu? Šogad viena Eiropa ir uzņēmusi vairāk turistu nekā iedzīvotājs skaits. Vairāk nekā 600 miljonu turistu vienā gadā atbrauc uz Eiropu. Nu, rītdien šis skaitlis būs krietni lielāks. Ko darīt? Kā darīt? Vai esat par šo padomājuši? Kā reiz, lai saglabātu šo ekoturismu, bet arī tāpat laikā ļauj cilvēkiem braukt un atklāt pasauli un Eiropu. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Jo turisms tas nozīmē arī pilsētu kultūru un vēsturi. Nu ko, tad vārds jums un lūdzu Atbildiet. Sāksim ar pelumī. Es atbildēšu spāņu valodā. Tātad par to, ka jauniešiem šeit ir jāspēlē svarīgākā loma, mēs esam šeit jauni, es domāju, ka es arī gribētu spēlēt svarīgāku lomu ilgspējīgā turisma jomā. Tas, ko iepriekš arī teicām par uh, šīm ētiskajām skolām, par apmācībām. Sí, Eso es muy importante, eso es una manera de implicar al joven. Jā, šīs sociālās skolas ir ārkārtīgi svarīgas. Tur tiek iesaistīti jaunieši, lai ir informēti un apmācīti par kultūras mantojumu. Jā, tas ir ļoti būtiski, lai viņi vairāk tiktu iesaistīti, un arī sociālajie tīkli šeit ir ļoti svarīgi. Jaunieši, kas ir iesaistīti šajā procesā, arī tad var. Uh, Eh, rāda lielāku eh, arī sapratni un sniedz vairāk informācijas par šiem jautājumiem. Ilgspējīgais turisms ir ārkārtīgi svarīgi un uh, svarīgi aizsargāt arī uh, kultūras mantojumu. Un tagad. Yeah, you asked, um, about... Atbildēšu par ilgspējīgo turismu pāri par Eiropas Savienības lomu. Jā, reģionālām vietējām iestādēm ir pie tā jāstrādā, jo tas lielā mērā atkarīgs no viņiem. Eiropas Savienība var arī palīdzēt Uh, atbilstot arī jauniešus ar uh, politikām, piemēram, arī par uh, kultūras mantojumu informācijas skolas programmu, arī dalību valstis to var atbalstīt un īstenot nacionālā līmenī. Ja būtu šī ideja no Eiropas Savienības, tas būtu ļoti daudzos veidos labāk un iedrošinošāk. Oh, about the, um, the money. Um, he asked the question about the money that, for example, the, the example of par finansējumu Freiburg, Freiburga, kas ir saņēmusi diezgan daudz finansējumu, bet kas nav īpaši bijis nepieciešams. Vajadzētu vairāk domāt par to, kur šī nauda tik novirzīta. Pilsētai arī vietējā pašpārvaldēm ir jāveic lielākas investīcijas, tāpēc es minēju arī pētniekus. Ļoti svarīgi investēt vairāk datos. Uh, un arī pētniecībā, lai zinātu, kur ir jāvirzē investīcijas, kur tās būs tiešām noderīgas, nevis vietā, kur vienkārši nauda pazudīs. Paldies tagad, Dēva Lūdzu. Jā, wieder auf Deutsch. Um, zunächst. Ja runājam par finansējumu un rentabilitāti. Tas, protams, ir ļoti svarīgi varbūt bieži vien viens no izmantotākajiem pretargumentiem. Un arī laukos esmu pārliecinājusies par to, ka autobusi bieži vien eh, ir gandrīz tūkši. Tādēļ es piedāvātu samazināt uh, biļešu cenas un domāt arī vairāk par pārobežu transportu. Ja, piemēram, manā reģionā cilvēkiem ir automašīna, tad viņi vienmēr ar to brauc, jo eh, nu, ir pilnīgi vienalga, vai braukt ar automašīnu vai autobusu. Tā tad nav motivācijas izmantot eh, sabiedrisko transportu. Mums, protams, ir jādomā arī par motivāciju, par cilvēku motivēšanu, izmantot uh, Eh, sabiedrisko transportu. Jā, dažās vietās, eh, tur, kur es dzīvoju, ir arī brīžiem ļoti augsts transporta cenas par konkrētu eh, transporta līdzekļu izmantošanu. Eiropas Savienībai arī noteikti šeit vajadzētu palīdzēt. Bija patiešām jauki dzirdēt, ka ļoti daudz kas jau notiek. Liels paldies! Jā, aplaudēsim tagad dušīgi Filipam Fosam, Evai Ginterei un Pelumī Fadārei. Merci pour cet échange. Vous êtes les bienvenus. Paldies par šo viedokļu apmaiņu un uh, laipni lūgti manā komitejā, kad vien to vēlēsieties. Nu, varbūt ne šeit priekšā, bet uh, vispār. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Esam gandarīti par to, ka šis jauniešu pasākums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 le rapport relatif à la protection des animaux. Pievērsīsimies ziņojumam par dzīvnieku pārvadāšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Tailor kungs, vārds jums. Lielas paldies priekšsādātājiem. Es vēlētos pateikties kolēģiem par ļoti aktīvo iesaisti darbā pie šī atzinuma par regulas 1 2015 piemērošanu. Nu, tur ir 19 grozījumi, kurus esmu saņēmis, un tā ir tēma, kas man personīgi ir svarīga, un man ļoti žēl, ka bija nepieciešami desmit gadi e, kopš regulas piemērošanas. Un ka joprojām ir tie paši pārkāpumi, par kuriem tiek ziņots atkal un atkal. Un esmu priecīgs par to, ka kopumā kolēģi, kuri iesniedz grozījumus, um, palīdz uzlabot dzīvnieku labturību, un te ir akcents uz kompromisiem attiecībā uz labāku piemērošanu, spēcīgiem piemērošanas mehānismiem un spēcīgākām sankcijām. Uh, Transporta komitejā mēs arī raugāmies uz specifiskiem tehniskiem uzlabojumiem sauszemes un jūras ceļu aprīkojumiem. Kolēģi aicināja arī to, lai pārvadāšanas laiki tiktu samazināti un tā, lai būtu labākas un biežākas pārbaudas pirms mm, iekraušanas. Un arī jāņem vērā šīs pārdošanas trešajām valstīm. Eiropas Savienības tiesas eh, spriedumā bija teikts, ka ir jāievēro tās pašas prasības eh, pārvadātājiem līdz pašam gala mērķim arī trešajās valstīs. Un situācija ir tāda, ka mēs šobrīd strādājam pie kompromisa grozījuma noslēgšanas. Balsosim rītdien un bija, nebalsosim rītdien, bija grupas, kas teica, ka vajag vairāk laika, un tad nu balsosim par to nākamajā komitejas sanāksmē 3. decembrī. Un pirmdien, 28. datumā, pulksten 18. busēnu referentu sanāksme. Daudz kolēģi atcerēsies, ka parlaments jau nobalsoja par rezolūciju par dzīvnieku aizsardzību, par par dāšanas laikām. Tas bija 2012. gadā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vienkārši eh, turpināt, atkārtot šos aicinājumus, vai varbūt pat eh, vājāku pozīciju paust, bet mm, tas nav tas, ko cilvēki vēlas eh, redzēt, kas praksē ar to strādā. Un bija vairāki cilvēki, kas parakstīja aicinājumu beigt uh, šos pārvadājumus dzīvnieku. Un cilvēki vēlas taustāmu rīcību. Tagad ir laiks pienācis būt ambicioziem. Kāpēc mums vajadzētu apmierināties ar status quo? Tas nedarbojas. Mm, tas joprojām pieļauj to, ka tik daudz dzīvnieku joprojām cieš no šausminošiem apstākļiem, un mm, šīs ciešanas ir veltas. tas Ko tad mēs cenšamies panākt kompromisa meklēšanā? Un ceru, ka mums tātad at izdosies atrisināt šos jautājumus un izsūtīsim uzaicinājumus uz šo sanāksmi vēlāk ar jaunākajiem kompromisa priekšlikumiem. Un šobrīd ļoti rūpīgi ieklausīšos komentāros un idejās varbūt varēsim sadarboties darbā pie kompromisu un ierosinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, tas arī viss. Paldies, referenta kungs, pirms um, sākam debats ar ēnu referentiem un visiem tiem, kas vēlas izteikties debatēs. Es vēlētos sveikt uh, Liverno mēru. Sveicināti mūsu komitejā, kur jūs esat zālē. Filipo Nongaran. Donc d'Italie. Allez, nu continue. No Itālijas turpinam darbu. Un liels paldies, ka esat šeit. Dēlīkungs. Nē. Man, tad Montero kundzes vārdā, Montero kundzes vārdā. Paldies priekšsēdētāji, jā, patiešām Montero kundze lūdza nolasīt viņas viedokli, jo viņa nevarēja ierasties laicīgi un sākšu ar pateicības vārdiem referentam par paveikto. Pirms komentēšu kompromisa grozījumus, vēlētos uzsvērt to, ka ETP saskata piemērošanas ziņā lielas grūtības. Un arī attiecībā uz komisijas uzraudzību. Nevienā reģionā nav strikta un visaptvaroša dzīvnieku labturības likumdošana kā Eiropas Savienībā, tāpēc parlamentam vajadzētu koncentrēties uz efektīviem uzraudzības instrumentiem visā pārvadošanas ķēdē, lai efektīvi piemērotu pašreizējos tiesību aktus. ETP uzskata, ka pirms um, spēram kādus soļus parlamentam jālūdz komisijai uh, pētījums par to, kā norit vispārējā pašreizējās likumdošanas piemērošana. Nu, ja būtu šāds iespējams aizliegums gariem pārvadājumiem, tad vajadzētu ietekmes novērtējumu veikt no komisijas, no ESA un arī Eiropas Savienības dzīvnieku labturības platformas. Mēs visi esam satraukušies un mums rīp, rūp dzīvnieku labturība, bet kad runa ir par uh, publiskajām politikām, tad ir jāņem vērā dažādi faktori. Dalību valstīm ir jābūt eh, striktākām apstiprināšanas eh, procedūrām, kad ir jūras pārvadājumi vai pārvadājumi uz ceļiem. Protams, tam visam ir jābūt samērīgos um, apmēros, nepieciešama labāka sadarbības starp Eiropas Savienības valstīm. Uh, un ne Eiropas Savienības valstīm, lai būtu iespēja arī veikt uzraudzību. Noslēgumā no vienas puses ir nepieciešamība pēc eh, papildu informācijas un apmācības, arī paraugu prakšu izplatīšanas, no otras puses eh, komisijai vajadzētu rīkoties eh, un spērt soļus pret tām dalību valstīm, kurām uh, regulāri ir grūtības regulas piemērošanā. Es ceru, ka šis viedoklis varēs būt daļa no grozījumiem, lai nonāktu pie līdzsvarota saprātīga teksta. Paldies! Lielas paldies! Delī kungs, Zinkis kungs, vārds jums. Kanvie nu tej diskusija. Paldies! Vēlos izteikt dažus komentārus. Un nu, vēlētos iepazīstināt ar savas grupas pozīciju. Mēs eh, nekoncentrējamies uz to, ka vajadzētu izstrādāt jaunu tiesību aktu. Runa ir par to, ka mēs novērtējam jau pastāvošu regulu, kas pastāv jau eh, vairākus gadus, 2005. gadā pieņemta, un tāpēc mums ir jāatbild uz fundamentālu jautājumu Šis novērtējums par to, kā tiek piemērota un ievērota regula. Vai šis novērtējums var būt pozitīvs? Diemžēl atbilde ir nē. Manai grupai nav pozitīvas pozīcijas attiecībā uz to, kā tiek izpildīta šī regula, un mēs esam pārliecināti par to, ka vajadzētu vērst uzmanību uz trīs galvenajiem elementiem. Pirmkārt, tiesību aktiem būtu jāaptver visi uh, pārvadājuma veidi. Būtu nepieciešams likt akcentu uz jūras ceļu transportu. Tur pārbaudas ir sarežģītākas nekā, piemēram, uh, sauzemes pārvadājumiem. Uh, nākamā lieta Dzīvniekiem ir jāsniedz atbilstošas veterinārā aprūpe. Un vēl šīs pārbaudes nebūtu jāveic tikai attiecībā uz eksportu un importu Eiropas Savienības iekšienēm. Mums ir pienākums, un tas ir arī morāls pienākums, pārbaudīt arī tos pārvadājumus, kas no Eiropas Savienības notiek uz trešajām valstīm. Un balstoties uz to vēlētos piebilst, ka reizēm idejas ir ļoti cēlas, es saprotu nodomus, kas aiztām stāv, bet tās, diemžēl, nav realistiskas. Bija ideja par to, ka katram dzīvniekam pārvadājumā vajadzētu būt ar elektronisko mikroshēmu, bet es aicināšu būt piesardzīgiem šajā jomā. Varbūt ar eh, govīm vai zirgiem tas būtu vieglāk, bet ar maiputniem to nebūtu iespējams piemērot. Jābūt realistiskiem un praktiskiem. Nebūtu labi piedāvāt uh, nereālistiskus un nerealizējamus priekšlikumus. Vēlētos uzsvērt, ka es tāpat kā mana grupa ir atvērta kompromisiem. Kompromisi ir daudzi, ja tie netiks pieņemti, tad šis atzinums būtu jāpieņem tā piespiedu kārtām. Tas nebūtu labi. Un tad, nu, aicinu tiešām būt uz kompromisiem vērstiem. Paldies, Otovski kungs! Paldies priekšsādātāji. Rišarda Legutski. Es vēlētos izteikties profesoru Legutku vārdām. Paldies referenta kungs par kompromisa priekšlikumiem. Vairumu no tiem varam atbalstīt. Kompromisa priekšlikumi atspoguļo pašreizējo situāciju. Kāda tā ir 1 nu, 2005 regulas izpildē par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka progress regulas īstenošanā nav pietiekams. Dzīvnieku labturības problēma ir aktuāla un saglabājas tāpēc, ka netiek strikti ievēroti noteikumi dalību valstīs. Īstenošana nav bijusi pietiekama Ceru, ka kompromisa priekšlikumi pastiprinās kontrolas procedūras nosaukumu līdz pat pārvadājuma beigām. Eiropas konservatoru grupa uzstāj uz to, ka būtu nepieciešams ierobežot pārvadāšanas laiku līdz astoņām stundām. Tostarp arī krāvas, neatkarīgi no tā, vai būtu runa par jūras vai sauszemes transportu. Būtu jāveic arī šīs pārbaudes. Mums jādara viss iespējams, lai raudzītos un nodrošinātu dzīvnieku labturību pārvadājumos lauksaimniecības komitejai jāspēj izmantot mūsu ierosinājumu Maisners kundzi. Paldies! Paldies par šo labi sagatavoto ziņojumu. Un bija arī uzklausīšana par dzīvnieku transportu. Es gan nevarēju tajā piedalīties, bet es sapratu, kas tad, kā tad ir pietrūcis īstenošanā, jo netiek īstenots tas, par ko mēs esam lēmuši, un eh, arī kontrola nav pietiekama. Šķiet, ka arī informācija par to, e, kādi dzīvnieki atrodas kravas mašīnās, e, netiek pietiekami ātri piedāvāt, un arī ir kādas problēmas, tad, piemēram, veterinārā ārsti nevienmēr ir e, pietiekami labi informēti par to, kas vainas ir un kas tad ir noticis, un arī uh, ir eh, problēmas eh, atrast kādas eh, dzirdināšanas vietas, un mums arī, protams, ir jāparūpējas, lai vispār šie transporti neilgtu tik ilgi, lai nebūtu jāmēro tik tāls ceļš. Pirmām kārtām ir jāizteno tas, par ko esam vienojušies, un jādomā par to, lai būtu adekvāti šie transportēšanas apstākļi tas ir daudz svarīgāk nekā cik ilgi uh, norisinās ceļojums. Šis ir ļoti apjomīgs uh, dokuments. Mēs vēlamies uh, visi rūpēties par dzīvnieku labklājību. Nu, protams, uh, dzīvnieku nokaušana nav viņu pašu dzīvnieku interesēs, bet nu, tā tas ir ierasts un mēs ēdām gaļu, bet nu, tad vajadzētu šo transportēšanu padarīt pēc iespējas patīkamāku. Es zinu, ka varētu jau teikt, eh, komisijai vajadzētu arī vairāk uzmanības tam visam eh, pievērst. Eh, komisija gal galā ir līguma sargātāja, un ja kaut kas tiek aplami īstenots, nu tad. Nu, Ne, vienmēr ir uh, jākritizē un jābrīdina dalību valstis. Dalību valstīm, protams, arī ir jāuzņemas savu atbildības daļa, ir jāizteno uh, pieņemtie līkumi. Ir jāapzinās, kā varam uzlabot situāciju un jādomā arī par uh, labāku šo transporta līdzekļu aprīkojumu. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Gonzālesas kundze, lūdzu! Gracias, presidenta, gracias también al... Paldies uh, priekšstādātā, paldies referentam. Nu, uh, netik daudz par grozījumiem, bet par to, kā virzās uz priekšu pārunas. Šķiet, ka tās virzās uz priekšu labi, bet eh, pietrūkst mm, šī aicinājuma komisijai pārskatīt pilnībā regulu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, jo beig beigās, eh, kad apstiprinājām šo iniciatīvu, pagājuši jau 14 gadi, un, eh, nu, tad vēl divi gadi vajadzīgi tā, lai pieņemtu jaunu uh, dokumentu, bet nu jāņem vērā izmaiņas, sociālās izmaiņas. Un tagad eh, cilvēki krietni vairāk uzmanības pievērš dzīvniekiem un to, kā pret viņiem izturāmies. Piemēram, mēs um, atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu par situācijas aktualizāciju, bet vajadzētu ideālā gadījumā pilnībā pārskatīt šo regulu. Bet vēl vēlamies pozitīvi vērtēt to, ka mēs vienojāmies par to, ka pašreizējās tehnoloģijas ir diezgan modernas, uzraudzības ziņā, geolokalizācijas ziņā, un ka komisija izvērtē uh, iespējas lokalizēt dzīvniekus individuāli vai grupās, un nu, tas varētu būt tāds princips kā tāds. Nu, mēs saprotam, ka tur varētu būt liels izmaksas, bet tas ir jāņem, jāskata apjom, mm, liela apjoma mēroga ekonomikas kontekstā, nu mazākiem pārvadātājiem būtu nepieciešams valsts iestāžu atbalsts, bet ir svarīgi, lai šī iespēja tiktu izpētīta kā tāda. Otrakārt, nu, sankcijas vajadzētu paredzēt, atņemt licences tiem operatoriem, kuri neievēro noteikumus. Austrālijā, piemēram, tas labi darbojas. Vēl vēlējos teikt, ka es ļoti apmierināta ar priekšlikumu publicēt melnos sarakstus par tiem uzņēmumiem, kuri neizpilda prasības. Nu, šobrīd tas būs viss. Vēlējos atvainoties par to, ka Biju vēl citā sanāksmē, bet nu, man tur arī jāstrādā. Paldies, Cūlis kundze. Merci, madame le président. Nous avons... Paldies, priekšsādātāji. Mēs šeit tiešām runājam par um, nolaidību dzīvnieku pārvaldības, jo pārvadāšanas jomā jāsamazana viņu ciešanas un referents par to runā, nu runa ir arī par mobīlajām kautuvēm, kas tomēr nav mūsu komitejas kompetencija, bet ir ļoti svarīgas, jo daļai izvairītos no tā, ka dzīvnieki tiek pārvadāti pilnīgi neciešamos apstākļos. Lielais vairums grozījumu m, mm, e, ir pozitīvi, bet e, te netiek vēršanās pie diviem pamatcēloņiem. Proti, e, kā cilvēce respektē dzīvās būtnes un dzīvniekus. Mm, tas ir tikai patēriņa produkts, vai arī tas ir, tā ir dzīva būtne. Kā tad mēs uztveram dzīvniekus? Tālāk vienotais tirgus, kas tagad tik vērts tikai uz peļņas iegūšanu, un beigās nonākam tikai pie tā, ka arvien vairāk pārvadājumu notiek, preces tiek pārvadātas, un arī uh, dzīvnieki, neraugoties uz to, kādas ir vides sociālās vai mm, citas ietekmes, ietekmes uz dzīvniekiem konkrētajā gadījumā. Tie, kas vairs noklusināt dzīvnieku ciešanu jautājumu, ir tie, kuri vēlas arī saglabāt pašreizējo mm, situāciju, ka tiek eksploatēti šoferi. Lielas paldies ar to kundze. Tagad pusotra minūte Demas Mekēra kungam. Thank you. Dank u, eh, voorzitter. Ja, die... Paldies priekšsēdētājiem. Dzīvnieku labturība man rūp tieši tāpat kā arī kolēģim Tayloram un arī citiem kolēģiem. Tā ir. Nu, man jāpauž nožēla par to, ka netiek pārbaudīti dzīvnieku pārvadāšanas transporti un ka nav vēlmes vai arī netiek vienkārši piemērota mūsu regula. Jo, nu, pretējā gadījumā mēs tikai braši izsakāmies uz papīra. Šī tēma ir vairāk kārtīgi cilāta dzīvnieku labturības grupām un veselības um, komitejā, un es esmu gandarīts par um, kompromisa grozījumiem, kas tika izstrādāti pirmajā sanāksmē, kurā tikās ēnu referentiem. Un, um, jāpauž nožēla par to, ka visas grupas pozitīvi nenovērtēja šos grozījumu priekšlikumus. Ir jāsamazina pārvadāšanas laiks, jāuzlabo kontrole par to, kā tiek īstenota regula, un arī paši pārvadājumi uz trešajām valstīm būtu rūpīgāk jākontrolē. Un es ceru, ka referents ar ēnu referentiem ātri varēs vienoties. Paldies! Tagad pusotra minūte Ulfskogas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Nu jau kāds laiciņš kopš um, dzīvnieku pārvadāšanas uh, tēmu risinam. Esam redzējuši uh, šausminošus attēlus, bet sadarbība var spēlēt ļoti lielu lomu. Mēs jau esam redzējuši, ka reizēm pārvadājumos uh, dzīvnieki atrodas ļoti sliktos apstākļos. Braukšanas laiks ir ļoti garš. Viņi mētājas pa šīm kravas kastēm. Un, kad redzam šos šausminošos attēlus televīzijā vai dzirdam radio, cilvēki sašutuši. Ir jāuzlabo dzīvnieku pārvadājumu, un es ceru, ka nu, vairākums transporta komitejām atbalstīs uzlabojumus un arī manus grozījumus, kurus es ceru ieraudzīt eh, kompromisa priekšlikumā. Pusotru minūtu nākamajam runātājam. Paldies, šis ir labs ziņojums. Es ceru, ka tas baudīs vairākuma atbalstu. Pēdējās desmit gadēs ļoti lielā mērā ir pieaudzis uh, dzīvnieku transports vienalga, vai tie ir dzīvi vai beigti lopi. Norvēģijā un Zviedrijā, kur tiek zvejots ļoti daudz, uz Maroku no turienes tiek vēsti lopi. Piemēram, ja mēs runājam par uh, krabiem, kas tur tiek nomakšķerēti par krabiem, par omēriem, omāriem Zviedrijā un Norvēģijā, tie tiek vesti uz Maroku, jo tur darbspēks ir lētāks, tur tie tiek izlobīti no čaulām un uh, vesti atpakaļ. Un arī dzīvnieki tiek tagad pārvadāti stundām ilgi. Mēs runājam par uh, simtiem, tūkstošiem kilometru, un tad kaut kur gaļa tiek aizvesta, dzīvnieki tiek nokauti lielās kautuvēs, kur tas ir lētāk, un pēc tam šie eh, kautķermeņi tiek vesti atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tie izbrauca. Mums nevajag brīnīties, ka apstākļi ir slikti, bet vajag kaut ko darīt lietas labā. Es gribētu dzirdēt no komisijas, kādēļ tā gadiem ilgi neko nav darījusi, ja dalība valstis uh, pārkāpja līgumus. Uh, jūs esat līguma sargātāja. Ja neviens nepārbauda, kā likums tiek ievērots un neievieš sankcijas, ja tas nenotiek, nu tad šo likumu jūs varat aizmirst. Tas nekam nedara. Arī kontrols ir svarīgs. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Kramer. Je me retourne vers la commission. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Ramires Belākundze no Santē, veselības ģenerāldirekcijas. Lūdzu, laipni lūgt. Thank you, Madam Chair. Um, the Commission is... Paldies. Es gribēju atkārtot, ka komisija ir apņēmusies uzlabot tagad spēkā esošo regulu. Jau tagad tiek darīts ļoti daudz lietas labā. Mēs vēlamies apzināt, kā norisinās uh, šī transportēšana gan pa sauszemi, gan pa jūru. Mēs vēlamies arī um, risināt tādus jautājumus kā transportēšana pie ļoti augstām temperatūrām un arī uz trešajām valstīm. Ir jāuzlabo datu interoperabilitāte, lai komisija un dalība valstis varētu vislabāk apzināt, kuras tad ir tās jomas, kur ir jārīkojas vissteidzamāk. Mums ir jāgarantē, lai dzīvnieku transportēšana norisinātos, ievērojot viņu labklājību, un mēs, protams, uh, ļoti rūpīgi iepazīsimies ar jūsu izstrādātajām uh, rekomendācijām. Kīta Teilora kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies kolēģiem par vērtīgajām idejām. Un es domāju, ir arī kaut kāds kopsaucējs. Uh, ņemot vērā to, ka īstenošana pieklibo. Mums tagad vajadzētu domāt, ko tad darīt lietas labā. Saying... Šķiet, SD grupa pareizi teica, ir jāatroda pragmatiski un īstenojami risinājumi. Komisija gan man sarūktināja. Tā teica, īstenošana ir vāja, briesmīgi. Vai tad jūs nesaprotat, ka jūs esat līgumu sargātāji? Jums vajadzētu pateikt, ko jūs darāt. Vai jūs tikai apkopojat datus? Es domāju, tas īsti situācija neatrisinās. Pēdējos desmit gadus tiek apkopoti dati, nu mums jau būtu, eh, mūsu rīcībā vajadzēja būt pietiekami daudziem datiem, lai uh, ar to uh, pietiktu galu galā un sāktu rīkoties. Es uzmanīgi ieklausījos kolēģu teiktajā ļoti labi ka arī no dalību valstīm uh, tiek pieprasīts nest daļu no šīs nastas, uh, radot arī šīs mobilās kautuves un tam līdzīgi. Jā, izmanto arī kohēzijas fondu finansējums. Tādā veidā arī nu, katrs savu artavu varētu ieguldīt. We are defined as a, as a, as a, as humanity. Un jāsaprot, ka mūs kā cilvēkus, kā cilvēci raksturo tas, kā mēs attiecamies pret dzīvniekiem. Nu, nav pilnīgi nekāda iemesla pret viņiem at, izturēties nehumāni un nežēlīgi un liekt viņiem uh, ciest. Es rūpīgi iepazīšos ar kompromisu grozījumiem, un mēs par to atkal runāsim pirmdien ēnu referents sēdē. Paldies! Merci beaucoup. Donc, le... Paldies! Balsojums, kas tika paredzēts rītdien, tiek atlikts. Turpinām ar Maritas Olvskogas kundzes ziņojumu. Labdien, dārgā kolēģe! Komisijas prezentācija par pāreju uz vasaras laiku atceļot direktīvu. Svabats kungs laipni lūgt mūsu komitejā. Olaskogs kundze, lūdzu jums tagad vārds. Tad ir. Mirklīti. Sākumā komisija tomēr uzstāsies. Kurš pārstāv komisiju? C'est monsieur qui Monsieur Haugard. Monsieur Haugard, vous êtes prêt pour nous parler du changement d'heure Augārta kungs, jūs esat gatavs eh, ar mums runāt par vasaras laiku? Lūdzu! Dārgā priekšsēdētājs kundze, dārgā referentes kundze, dārgie deputāti, paldies, ka eh, drīkstēju šeit ierasties, lai izklāstītu mūsu priekšlikumu par vasaras laika direktīvu gribēju jums uh, pateikties par ļoti veiksmīgi noritējušiem trilogiem, kas notika vakar par aviāciju un uh, ES nodavām uh, transporta jomā. Cepurnost, tas bija patiešām lieliski. Ja runājam par vasaras laiku, arī savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā, Junkera kungs šo priekšlikumu uh, pauda, lai demonstrētu, ka komisija patiešām ir gatava ievērot subsidiaritātes principu un to eh, tad, ja ir nepieciešama Eiropas rīcība, kas eh, rada tādu ievērojumu papildu vērtību, tad mēs varam rīkoties un mēs arī ieklausāmies pilsoņu vēlmēs. Kā jau tika minēts mūsu pilsoņi nav sajūsmā par to, ka viņiem jāgriež pulksteins uz priekšu un atpakaļ katru gadu. Manā prezentācijā būs trīs elementi. Pirmām kārtām īsi izklāsts, otrām kārtām saturiskā puse un visu beidzot uh, arī m, mm, prognozes nākotnēji. Mēs visi saprotam. Uh, kādēļ tika eh, pirmām kārtām šāda sistēma ieviesta, lai ietaupītu elektroenerģiju. Sākumā tas notika pasauli, sākoties pasaules karam, abiem pasaules kariem, tad uz kādu da, brīdi dalība valstis atteicās, bet tad, kad bija naftas cenu krīze, tad atkal uh, Ehm, Eiropā atsāka izmantot eh, pārēju uz vasaras laiku. 80. gadā tika notikta harmon, noteikta harmonizēta pieeja vienotajā tirgu. Kopš 2001. gada to regulē 2084 direktīva, lai visas dalību valstis eh, pēdējā marta svētdienā uh, grieztu pulksteņus uz priekšu un pēdējā oktobra svētdienā par stundu uz atpakaļ. Kas ir noticis priekšsēdētājs kundze? Pēdējo gadu laikā ļoti daudz esam dzirdējuši lūgumus šo jautājumu izskatīt un kaut ko mainīt. Arī parlaments mūs ir uzrunājis šajā sakarā, ir bijušas neskaitāms vēstules, lūgumraksti, debatas plenārsēdē, un februārī jūs ar savu rezolūciju mūs mudinājāt izskatīt tagad spēkā esošo direktīvu un, ja nepieciešams, uh, pieņemt lēmumu, vai tā ir jāpārskata. Mēs tā arī rīkojāmies. Jūs neesat vienīgie, kas uh, uzdod jautājumus, vai pašreizējā sistēma nav novecojusi. Arī pilsoņi mūs uh, mm, turpina tirdīt ar šiem jautājumiem dalību valstis un mēs apkopojām datus, pētījumus, un eh, jūsu izpētes dienests arī pagājušā gada oktobrī veica eh, pētījumu, kas eh, pierāda, ka nav vairs tik svarīgi pāriet uz vasaras laiku, un arī energo ietaupījums ir visai niecīgs jaunu tehnoloģiju, piemēram, viedo uh, skaitītāju izmantošana jau tagad ļauj lielā mērā ietaupīt enerģiju. Joprojām pierādījumi par to, kā tas varētu ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību, nav pietiekami uh, izsmeļoši, bet mēs esam dzirdējuši, ka tas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku bioritmu. Uh, Eh, bet eh, tāpat nav arī pietiekami daudz pierādījumu, kas liecinātu, ka tas rada vairāk ceļu satiksmes negadījumu. Bet, nu, nav vairs tādas patiešām akūtas nepieciešamības eh, pāriet uz vasaras laiku. Bet mēs saprotam, ka nekoordinēta um, sistēmas atcelšana nevienojoties starp dalību valstīm radītu izmaksas, dažādas problēmas, transporta, ceļošanas jomās un tā tālāk savā uh, izvērtējumā mēs arī uh, konsultējāmies ar sabiedrību un saņēmām 4,6 miljonus atbilžu un 99% no šīm atbildēm bija tieši no pilsoņiem. Uh, Mēs nekad eh, šādās eh, sabiedriskajās konsultācijās neesam saņēmuši tik daudz atbilžu. 84% teica, ka šī sistēma ir jāceļ, un pirmām kārtām eh, cilvēki bija noraizējušies par savu veselību. Otrām kārtām tika konstatēts, ka nav nekāda liela energo ietaupījuma, un mēs tāpat arī uzdevām jautājumu, ja pārēju uz vasaras laiku vairs nenotiks, kas tad. Tā, viņiem ir vairāk paprātam palikšana pie ziemas laika vai tomēr palikšana pie vasaras laika. 56% atbildēja, ka pastāvīgs vasaras laiks būtu labāka doma. 36% deva priekšroku ziemas laikam, un e, vēl daži teica, ka viņiem pilnīgi vienalga. Priekšsēdētāji esam sagatavojuši savu priekšlikumu balstoties uz visu apkopoto informāciju. Tagad vērs ķeršos klāt mūsu priekšlikuma būtībai. Mēs piedāvājam ar 19. gada 1. aprīli uh, atteikties no pārējais uz vasaras laiku, kad visi būs pārgājuši uz vasaras laiku 31. martā. Bet, ja dalība valstis vēlēsies atgriezties pie ziemas laika, uh, Eh, oktobra, nākamā gada oktobra pēdējā svētdienā tās to varēs darīt. Vai jūs varētu atkārtot teikto? Es te esmu nedaudz apjukus, saka priekšsēdētāji. Protams, mēs esam gatavi jau ar 1. aprīli nākamgad piedāvāt atcelt pārējus vasaras laiku, pēc tam, kad būs notikusi pēdējā pulksteņa griešana 31. martā. Bet ja dalība valstis vēlēsies atgriezties atpakaļ pie ziemas laika, tās varēs pulksteni pagriezt uh, pēdējā oktobra svētdienā saskaņā ar subsidiaritāti dalību valstis varēs izvēlēties, vai tās var, gribēs ieviest pastāvīgu ziemas vai vasaras laiku. Un eh, standarta laika ieviešana allaži ir bijusi dalību valstu kompetencēs. Mēs gan esam mudinājuši dalību valstis apsprieties tām savā starpā pirms izvēlēties, jo dažādu laika zonu pastāvēšana e, es nebūtu tas viedākais lēmums. Ja dalība valstis vēlas e, nākotnē, kā mainīt savu standartu laiku, tām vajadzētu komisiju e, informēt vismaz sešus mēnešus pirms tam. Un ir, protams, iesaistītās puses jābrīdina par šādu soli. Un kā rīkoties turpmāk. Padomē, rudenī jau šis jautājums tika izskatīts, rezultāts būs lasāms progresa ziņojumā nākamajā transporta padomē 3. decembrī. Esam priecīgi, ka diskusijas uh, ir uzsāktas. Mēs vēlamies vienoties pietiekami ātri par šo priekšlikumu. Uh, lai mūsu pilsoņi un arī iesaistītās puses varētu anticipēt uh, pietiekam ātri, kas tad notiks nākamgad. Mums ir jāsāk plānot uh, šī jaunā sistēma. Mēs atbalstītu agrīnu vienošanos, ja iespējams, lai pilsoņi un uzņēmumi var labāk uh, prognozēt uh, kuram laikam tad piemēroties. Paldies un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Merci beaucoup pour ce détail, mais vous nous avez pas... Paldies! Bet kāda ir padomas nostāja? Uz priekšu. The position of the council will, will be expressed by padomas nostāju paudīs padomē 3. decembrī. Es nevaru tagad izteikties par padomas nostāju. si vous avez des informations, vous pouvez nous les donner, hein? Travaille entre nous, hein? Ja jums ir kāda informācija, tomēr varat mums sniegt, tas paliks tikai starp mums. Il n'y a personne de la commission qui veut nous donner des infos. Ok, on continue. Komisija negrib mums sniegt šo informāciju. Nu labi. Referents kundze, tagad vārds jums. Eh, tak, fru ordförande, <clears throat> och tack för information. Paldies priekšsēdētājiem. Pateicos komisijai par uh, sniegto informāciju. Jā, man arī ir dažādi jautājumi, bet nu uz uh, dažiem no šiem jautājumiem jūs jau atbildējāt. Jā, es saprotu, ka ir jārīkojas aktīvāk pie šī jautājuma. Uh, parlaments par šo izteicās jau februārī. Mēs mudinājām Eiropas komisiju uh, veiktu ietekmes novērtējumu par uh, sezonālā laika maiņu. Komisija vasarā paredzējusi konsultācijas tikai astoņas nedēļas. Tas ir īsāk nekā parasti. Komisija septembrī nāca klajā ar savu tiesību akta priekšlikumu, un tad mēs konstatējām, ka procedūra patiesībā bija ļoti ātra. Un ka mēs vēl nebijām saņēmuši tādu pamatīgu analīzi, kas mums būtu ļoti noderējusi. Es ceru, ka tas nesarežģīs mūsu darbu šeit parlamentā, Lai nu kā esmu iecerējusi strādāt tā pātrināti, mūsu ambīcija parlamentā strādāt pie šī priekšlikuma, pateicoties uh, arī jūsu sniegtai informācijai, ir jāizanalizē arī iespējamās alternatīvas. Lai nu kā turpināsim strādāt šais ambiciozajos termiņos, cerams, ka saņemsim pēc iespējas lielāko atbalstu no visa Eiropas parlamenta, un, protams, es ceru, ka šī sasaukuma laikā jau uh, šis jautājums tiks atrisināts. Par izvēli ziemas laiks vai vasaras laiks, nu tas ir jautājums, kas ļoti interesē pilsoņus, nu tas nav nekas pārsteidzošs. Katru gadu un jau sen uh, pilsoņi ar mums sazinās. Uh, un jautā, kādēļ vispār mums ir šāda sistēma, kādēļ tie, tā tiek saglabāta. Pilsoņi no mums sagaida konkrētu atbildi. Pat ja mums šī sasaukuma laikā ir atlicis visai maz, tad tomēr mums ir pie tā jāstrādā. Daži pilsoņi saka, kā laika maiņa viņus ietekmē gan fiziski, gan psiholoģiski. Komisija arī jau par to runāja. Domāju, ka sistēma ir jātiek harmonizētai Eiropas Savienībā, lai nenodarītu kaitējumu iekšējam tirgum, jo mēs visi esam atkarīgi no šī iekšējā tirgus. Struktūrām ir jābūt paredzamām, un arī jāparedz laiks, kam ir jāpiemērojas. Uh, Uzklausot tagad komisijas sniegto informāciju, varam secināt, ka darīsim visu, lai pieņemtu efektīvu risinājumu. Mums ir vairāki ēnu referenti, kas arī izsakās, kas strādā pie šī jautājuma par sezonālā laika maiņu. Un tad nu darīsim visu, lai darbs arī tāds priekšu strauji. Visas iestā, visām iesaistītajām pusēm ir jāsaņem atbildi no mums. Katram visiem vajag nepieciešamo laiku, lai varētu piemēroties jaunas sistēmas uh, rezultātam. Nevajadzētu sarežģīt pilsoņu dzīvi. Nec visu to dzīvi, kuri, kurus skārs eh, šī sistēmas maiņa. Es ceru, ka ziņojumi izstrādās līdz šī gada beigām. Sadarbošos ar visiem, neatkarīgi no komitejām, jo ir arī kolēģi no citām komitejām, kas eh, ļoti interesēti strādā jau arī neformāli ar ēnu referentiem. Sākot ar nākamo gadu, mums būs oficiāla pēdējā ēnu referenta sanāksme. Uh, Tas ļaus pēc iespējas ātrāk uh, uzsākt šo darbu. Merci beaucoup, madame la rapporteure, nous avons pris. Paldies, referents kundze, esam nedaudz debatēs iekavējuši. Divas minūtes katram. Lūdzu, Svobodas kungs, tagad jūs. Je to Učitā. Paldies! Gribēju pateikties komisijai par šo izklāstu. Mēs esam bijuši liecinieki politiskai elastībai. ir kāda neformāla darba grupa, kas pie šī jautājuma jau ir strādājusi četrus gadus, un mēs arī saņēmāt um, vēstuli no Bulčas kundzes, un viņa teica, ka nu, šis nav tas svarīgākais jautājums, par uh, kuru tagad vajadzētu lauzīt galvu komisijai. Bet komisijas priekšsēdētājam Junkeram gan tā nelikās. Tādēļ komisija sagatavoja jaunu priekšlikumu, veica ietekmes izvērtējumu. Tā gan īsti neizdarīja to, ko mēs no uh, komisijas lūdzām bija ļoti daudz diskusiju par starpvaldību, starp eh, institūciju nolīgumu vai ex ante un ex post eh, ietekmes novērtējums ir pieminēts vai nē. Un vispār nekas nav noticis. Un uh, likumdošana ir sagatavota bez ietekmes izvērtējuma. Jā, tas ir visai interesants politisks impuls šīs konsultācijas ar pilsoņiem, bet ar to vien nepietiek. Ko tad par to domā transporta kompānijas? Ar tik ambiciozu kalendāru, proti jau nākamgad pāriet uz jauno sistēmu, mēs uh, radīsim viņiem liels grūtības arī informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem. Tur visas programmas vajadzēs pieskaņot. Parasti īstenojot eh, direktīvas paiet vismaz eh, vairāk mēneši, eh, pat divi gadi ir vajadzīgi nereti, bet te jūs mēģināt visu panākt dažu nedēļu laikā. Un tas viss nav ticis pietiekami uh, apsvērts un izanalizēts. Skaidrs ir viens. Vairums eiropiešu vēlas atteikties no pārējais uz vasaras laiku. Mums ir jāstrādā ātri, bet nu vai tik ātri, ka mēs neņemam vērā nekādas šīs rīcības sekas. Paldies! Paldies, Vabuts kungs! Zlotowska, kungs, tagad jūs. E, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie chciałbym teraz... Paldies, dāmas un kungi. Tagad es negribētu izteikties pār vai pret šiem priekšlikumiem. Es gribētu uzdot dažus jautājumus Eiropas komisijai. Pašlaik mēs divas reizes gadā mainām laiku. Divreiz gadā jā, ir zināmas problēmas, bet uh, um, nu, vairāk vai mazāk Eiropā diena un naktis ir vienā laikā. Pēc uh, izmaiņām uh, var būt tā, ka, ja mēs dodamies, piemēram, no Beļģijas uz Strasbūru, būs divas reizes jāmaina laiks. No, a ponadto mamy założony taki termin. E, już nie... Tad vēl esam parā, paredzējuši termiņus, ko nevar pārsniegt nākamā gada pavasaris. Nu, risks ir tāds, ka uh, daudz uzņēmumi nevarēs iekļauties laikā, vai arī tas maksās lielu naudu. Tad jautājums, vai Eiropas komisija ir izvērtējusi uh, šī lēmuma sekas, nu, piemēram, avio kompānijām. Tas nozīmēs, ka būs jāmaina procedūras, īpaši, kas attiecas uz uh, šīm laika nišām un lidojumiem, vai esat lūdzu izvēl, izanalizējuši to, kā sezonālā laika maiņas rezultātā varētu pieaugt, piemēram, uh, avārijas uz ceļiem, vai ir kāds arguments, kas uh, paskaidrošu jūs priekšlikumu. Nu, šie ir mani jautājumi komisijai, un būšu pateicīgs, ja varēsiet atba, atbildēt Bilā, Bilbao kundze. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies priekšsēdētāji. Jā, manuprāt, ir šajā priekšlikumā viena laba lieta, pateicoties parlamenta debatēm, notika arī sabiedriskās konsultācijas, ir apkopotu dati un masveidā arī sabiedrība ir izteikusies. Uh, um, un izteikusies vienā virzienā. Šis ir ļoti labs pirmais solis. Otrakārt, jau arī vēsturiskie apsvērumi, kas ir uh, sezonālā laikmaiņas pamatā, galvenokārt jau arī enerģētikas ietaupījums vairs nav šodien aktuāls. Līdz ar to tiešām varam arī uh, ar uzdot jautājumu, kāda jēga ir šīm ikgadējām sezonālām laika maiņām. Tālāk ir arī daudz dažādu ziņojumu, kas norāda uz to, ko minēja arī komisijas pārstāsts, ka tas ietekmē arī cilvēku bioritmu un dabu. Uh, Taču, nu, jāteic, ka vēl šis aspekts nav pilnībā izanalizēts. Tas mums liek domāt, ka tomēr par šo visu ir pamatīgāk vēl jādomā. Uzskatām tādējādi, ka nāktos pieņemt lēmumu šai sakarā. Taču ir viena lieta, kas tomēr mūs satrauc, protams, ka ir jāpasaka tās, ka viena lieta ir uh, neveikt divreiz gadā sezonālo laika maiņu. Mēs to gribam izbeigt, bet tāpat laikā dalību valstīm ir jāpieņem arī lēmums par kādu laiku, tad mēs galu beigās runāsim, ko mēs izvēlēsimies, un te ir īpaši jāiegulda pūles ir jāstiprina sadarbības starp dalību valstīm. Nu, ko tad šīs valstis grib, kādu laiku tās grib, jo mums ir jābūt harmonizētam laikam, ir jābūt iekšējai kohēzijai. Tad no nu, atkarībā no tā, ko darīs valstis, tad um, var rasties ārkārtīgi milzīgi kropļojumi dažādās nozarēs. Runājām par aviāciju, bet neaizmirsīsim uh, arī, piemēram, šos mājiņu darbus, kur cilvēki strādā mājās dažādās vietās, pa dienu, pa nakti un tam līdzīgi. Nu, lūk, tādas ir bažas, bet citādi esam gatavi sadarboties un uh, vēsturiskie iemesli vairs nav aktuāli un vēlamies izbeigt to, ka divreiz gadā mainām laiku. Ar, nu, paldies, Krāmerkungs. Dank. Die Debatte Paldies, mēs jau ilgāku laiku par to runājam. Un kādreiz, jā, tika šī pārēja uz vasaras laiku uzsākt, jo tā varot ietaupīt milzīgi daudz enerģijas, bet visi pētījumi pierāda, ka tā tas nav. Protams, Eiropā ir atšķirīgas laika zonas un Domājot, eh, kādēļ tas tā ir noticis vēsturiskā aspektā, protams, starp Portugālu un Spāniju šeit ir eh, atšķirīgas laika zonas. Hitlers un Franko par to savu laiku tā vienojās, arī ar Musolīnī viņi vēlējās tur vienu laika zonu, pēc kara nekas netika mainīts komentāru no zāles, bet nav dzirdami tulkiem. Tā tas bija, saka Krāmer kungs. Vienalga, jā, viņa vienmēr runā pa vidu un mani pārtrauc, es tik un tā runāšu tālāk. Eh, tas, ka pēc kara tas vairs netika mainīts, ir galīgi nesaprotami. Mums ir šīs dažādās laika zonas Eiropā, un tas nelabvēlīgi ietekmē gan cilvēku veselību, jā, nu, arī dzīvniekus. Jā, protams, dzīvnieki neceļas ar mudinātāju zvanu citāda, bet citādāk, bet to bioritmu tas tik un tā ietekmē. Ir pietiekami daudz iemeslu tātad um, atteikties no šīs pūksteņu grozīšanas. Protams, ir uh, atšķirīgas intereses uh, ziemeļos. Dienvidos, rietumos, austrumos situācija nav identiska. Mēs negribam arī šo lupatu deķi. Uh, un eh, jāpadomā par tādu situāciju, kas visiem būtu pieņemama. Ir jāatsakās no pāris uz vasaras laiku, jo tas neko mums nedod. Paldies Kramer kungam. Kilonens kundz, lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Pateicos priekšsēdētājiem. Paldies, jā, par uh, man doto vārdu. Somiem šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un pateicos kolēģiem Svobodam par lielisko sadarbību. Ja myöskin jäsenmaille, että ollaan tässä tilanteessa. Tas ir ļoti labi, jā, ka tagad runājam par šo situāciju. Nu, Transporta ekspertiem arī ir jautājumi, īpaši runājot par gaisa satiksmi. Un tad arī skatot šo jautājumu, uzmanība ir jāpievērš tām, ka šīs laika nišas aviācijā un arī pārplānošana aizņems ilgu laiku Esmu pārliecināta, ka arī ļoti gari par to nāksies vest sarunas, īpaši, ja mēs um, atceļam laika zonas. Ir nepiet nepieciešams Eiropas risinājums, lai mēs nonāktu, nenonāktu pie dažādām laika zonām. Jo tas būs ārkārtīgi liels izaicinājums Tā būs problēma visai gaisa satiksmei. Nu, ko es domāju, ka jā. Domāju, ka mēs. Jā, aika. Erila, er... Es domāju, ka mēs varam pielikt punktu šai sezonālai laika maiņai. Bet, lai šīs laika zonas nesadalītos uh, ļoti fragmentāri, es nedomāju, ka ne, es ceru, ka nebūs situācija sliktāka nekā tā ir tagad, bet lai būtu Eiropai vienota laika zona, vienos risinājums. Ar no tūkundzi tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Junkera kungs sacīs vienīgi, ka eiropieši neaplaudēs mums, ja mums vajadzēs divreiz gadus turpināt mainīt sezonālo laiku. Tas ir jāizbeidz un dalību valstīm atbilstīgi subsidiaritāte ir jālemj, vai viņu pilsoņiem būtu jādzīvo ziemas vai vasaras laikā. Lūk, tāds bija citāts, tas bija ļoti svinīgi. Uh, Nu, bēkšņi sezonālās laika maiņas izbeigšana ir steidzams jautājums. Un tas rada ilūzijas pirms e parlamenta vēlēšanām, ka komisija uzklausa pilsoņus un ka Brisele nav tikai birokrātija un ka nu, tagad dalību valstīm ir jāizsakās līdz aprīlim par šo. Nu, mēs jaucam ātrumu un sasteigšanu. Uh, Lai izvairītos no dažādām laika zonām, valdībām ir savstarpēji jāvienojas. Dienvidie dzīvotāji ir vairāk uh, par uh, vasaras laiku un arī strādājošo vidū viedokļā ļoti atšķirīgi. Viss atkarīgs no nozares, kurā cilvēks strādā arī gaisa. Uh, satiksmē avio, partne, avio kompānijas prasa 18 mēnešus, lai pielāgotos. Arī politiskās grupas, arī jo, uh, mana grupa nav vienota. Es būtu par vasaras laiku, atkal citi un saprotu viņu argumentus iestājus par ziemas laiku. Un interesanti, Tad kā Francijā arī saulē nelec viena no laikā Brestā vai Strasbūrā. Nu, lūk, ir Ar šo projektu mēs radām problēmas, kādas mums nebija. Nu, lāk, lūk, tā pavisam nesen ironizēja kāds augsts Eiropas ierēdnis. Nu, lūk, jā, Eiropas pilsoņiem, protams, interesē šis jautājums par to, vai tiks atcelta laika maiņa vai ne, bet tomēr ir kāds cits tomēr prioritātes. Komisijai vajadzēja ņemt vērā galveno citstarpā eh, šodien Eiropiešu problēma tas ir bezdarbs. Nedomāju, ka nabadzīgie un bezdarbnieki, pat ja viņi ir apmierināti, ka nemainās vairs eh, laiks, es nedomāju, ka par šo viņi būs īpaši pateicīgi Junkera kungam. Delikungs minūte. Minūte 30. Labi, īsi. Sabiedriskās konsultācijas, ko organizē Eiropas komisija, un tur iekļāva arī 4,6 miljonus cilvēkus, un šīs konsultācijas bija ļoti interesantas, bet lasot komisijas priekšlikumu, es neredzu nevienu rīku un veidu, kā sasniegt šo mērķi, lai laika zona būtu vienota, jo tas, kas mums tiek piedāvāts, mums arī aizvēlas starp diviem. Uh, um, Eiropas Savienības principiem - subsidiaritāte, kur izvēlas dalību valstis, un otras puses vienotais tirgus un harmonizētie noteikumi. Līdz ar to tā ir daudz dziļāka problēma, nopietnāka problēma nekā tas varbūt izskatās virspusē. Jā, es saprotu, kādēļ šodien klusē padome. jo es neredzu, kā šeit var samierināt šos divus pretējos principus un tos apvienot vienā dokumentā. Tad, nu, sāk, uzsākot šīs debates, es domāju, ka viedokļi var šķelties vēl vairāk. Un es to saku tikai maigi, jo šīs nu galīgi nav, nenāk īstā laikā, šīs nav labākais laiks, kad šķelt Eiropiešus. Un tagad lūdzu Lukašenskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vasaras laika ieviešana notika pagājušajā gadsimtā ar mērķi ietaupīt enerģiju otrās pasaules kara kontekstā. Tas jau arī šeit izskanēja. Tad arī bija naftas krīze. Šodien nav iemeslu, lai mainītu laiku. Tāpat laikā Eiropieši 5 miljonu uh, cilvēku apmērā norādīja, ka viņi vēlas atcelt sezonālā laika maiņu, jo tam vairs nav jēgas, tam nav jēgas nedz enerģētikas ekonomikā, diemžēl tas arī raisa um, veselības problēmas. Līdz ar to es arī personīgi gribētu skatot šo vienkāršo problēmu, laika maiņas atcelšanu, es gribētu uzklausīt un sadzirdēt uh, pilsoņu balsis. Jāklausās mūsu bioloģiskā pulkstenī jāatbalsta šis komisijas priekšlikums un uh, mm, šīs šaubas, kas te tika paustas par gaisa satiksmes laika nišām, dažādām laika zonām, dažādās valstīs. Tas viss pastāvēs, bet es domāju, ka šīs problēmas var tikt atrisinātas visai vienkārši. Esmu pārliecināta, ka uh, Mums vajadzētu klausīties pilsoņos un rīkoties saprātīgi. Lai izbeigtu laika maiņu, Aijels Sanders kundze. Jā, paldies pavisam īsi. Gribēju uzdot jautājumu komisijai. Man tas ir pārsteigums, gan, pār, gan pozitīvs, bet arī raisa jautājumus. Nu, kā jūs vērtējat šīs konsultācijas un arī steidzamu ne, ātru komisijas reakciju uz šo pilsoņu iniciatīvu? Bet atkal um, cit, citos jautājumos komisijas reakcija uz pilsoņu konsultācijām nav tik ātra. konsultācijā arī nebija no nacionālā aspekta liels vienlīdzības. Tas ir jāņem vērā. Kādā brīdī ir tad jālemj. Kā tā turmāk strādāt piekrītu Ulksot kundzei, ir jābūt harmonizācijai Eiropas līmenī, jo jā, šeit uzlabojam uh, jo te jādomā par transporta laiku un arī par uh, pilsoņu veselību. Spānijā ir uh, puse reģiona ar vienu laiku, puse ar otru laiku. Te ir ļoti arī svārīgs uh, jautājums par laikamaiņas izvēli. Būtu vislabāk, lai būtu šī tad, tad o, viens laiks, bet ir jālemj, kurā brīdī notiek o, šī pāreja. Lai samierinātu arī dažādās ģimenes. Paldies! Demasmekara kungam vārds. Er Jau kolēģi izteica daudzus iemeslus, kādēļ vajadzētu pārstāt pulksteni griezīt, grozīt uz priekšu un atpakaļ. Es tam piekrītu. Un Es gan nedomāju, ka mums uh, vajag eh, šo atcelšanu uh, ļoti ātri ieviest uh, tā pa galvu, pa kaklu, vēl taču arī ir Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidāmas. Un es varu piekrīst kolēģiem, ka ir jārīkojas koordinētā veidā, jo citādāk uh, tīrzniecībai, transportam, turismam, tas prasīs ļoti augstu cenu. Nav patiešām nekādas jēgas to tā ļoti pārsteidzīgi ieviest. Es gribēju dzirdēt patiešām labākus argumentus no komisijas, kas notiek padomē. Vai tur patiešām nekas nav noticis, vai dalība valstis nav pavirzījušas uz priekšu? Mums redz iespējas, ka viss tur ir iestagnējis. Uh, un ir arī atšķirības viedokļos uh, starp austrumiem un rietumiem, ziemeļiem, dienvidiem. Gribēju pavaicāt, vai Austrijas prezidentūra ir kaut ko darījusi, likus uh, spērusi vēl papildus soļus, vai ir kaut kāda sakustēšanās notikusi padomē, un vai mēs uh, savlaicīgi visu paspēsim. Paldies! Mēs, Mikā, mēs šis. Paldies, Šūts kungs, tagad. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf dieses Thema im ITRA-Ausschuss betreuen. Äh, Paldies. Es pie šī jautājuma strādāju ITRA komitejā, un es gribēju arī uzdot to pašu jautājumu komisijai, ko minēja citi kolēģi. Kas tad notiks, ja dalība valstis nevarēs vienoties vai pāriet uz pastāvīgu vasaras vai ziemas laiku? Ir arī, piemēram, nu, un ja tās būs divas dalība valstis, kas ir blakus vienotrai, ko tad tas nozīmēs? mēs varam uh, atteikties no pārijas uz vasaras laiku tikai tad, ja dalību valstis ir vienojušās un gatavs uh, šo jautājumu pieņemt arī padomē. Es gribētu kaut kādu atbildi no komisijas. Patiešām paldies! Merci beaucoup! Lās paldies! Lingrīna kungs vārds jums! Thank you, Chair. Thank you, Rapporteur. Paldies priekšsādātāji, paldies referentbeigu beidzot mēs varam likt punktu tam, ka divreiz gadā jāmaina laiks. Mm, tā ir eh, problēma noteikti vismaz lauksaimniekiem, kuriem ir slaucamas govis, un viņi ļoti izjūt laika maiņas, tad viņiem eh, pašiem ir uh, eh, vairāku nedēļu pārēja jāveido, kad tiek mainīti laiki. Tāpat arī bērniem, kuriem ir autisms, ir grūtības arī cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama eh, garīga rakstura ārstēšana. Cilvēkiem ir arī eh, savi mm, eh, miega ieradumi, kuri tiek iztraucēti, tāpēc nevajadzētu saglabāt šīs maiņas, kā es to redzu, tāpēc esmu ļoti gandarīts par šo priekšlikumu, balsošu par to. Personisku iemeslu dēļ vēlos teikt paldies dievam, ka tā, jo, nu, ja katru reizi ir jāmaina laiks, tad beigās, nu, man divas stundas vajadzīgas tā, lai visās savās ierīcēs visur nomainīt šos laikus. Paldies, Klūna kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es saprotu visus šos jautājumus, nepieciešamību pēc koordinācijas, dažādas laika zonas, ka nevajadzētu būt atšķirībām starp šīm laika joslām, bet jā, saprotu, ko teica iepriekšējais runātājs, ka ik pēc sešiem mēnešiem ir jāmaina laiks, tas ir tas, kas ir traucējoši, un tur ir uh, liela piekrišana, ka martā un oktobrī. No pulksteņu pagriešanu uh, iztraucē dzīvniekus, bērnus, uh, vecākus. Un, uh, ja par to mēs varētu vienoties, tad pārējais nāks un sekos tālāk. Jo komisija teica, ka mm, dalību valstis varētu koordinēties savā starpā un sadarboties. Es ceru, ka tas tā varētu notikt, jo ir spēcīgs Mm, pamats atbalstam šim noteikumam. Trīs nedēļas atpakaļ bija šī pulksteņgriešana, tas tiešām izsit nedaudz no ritma. Mums ir jāapvieno savas eh, idejas, spēki kopā, un tehnoloģijas noteikti šajā ziņā palīdz nonākt pie rezultātiem īrijām. Ir konsultācijas, kas eh, šajā mēnesī noslēgsies, un cik es saprotu, tad eh, tiešām cilvēki pārsvarā iestāsies par to, ka nevajadzētu grozīt pulksteni mm, par to, vai vasaras vai ziemeslaiku izmantot, tas jau būs cits jautājums. Nākamā runātāja - Virkunenes kundze. Lielas paldies! Transporta komitejā mēs eh, esam vienisprātis par to, ka atzinīgi vērtējam priekšlikumu, to gaidījām, ir liels pilsoņu atbalsts šim priekšlikumam, viņi ir noguruši Eh, no pulksteņu griešanas divreiz gadā, tagad ir iespēja to apturēt. Problemātiskā puse ir tā, ka komisija vēlas eh, dot lielu brīvību dalību valstīm. Un jau tagad dalību valstis var izvēlēties mm, savu laika joslu, kā tās to vēlas, bet tagad šķiet, ka daudzās dalību valstīs ir zināms apjukums par to, vai izvēlēties eh, ziemas vai vasaras laiku. Komisija piedāvā, ka aprīlī vajadzētu ziņot par izvēlēm. Te es domāju, ka vajadzētu vairāk koordinācijas, jo ir trīs dažādas laika joslas Eiropā. Mums vajadzētu arī konsekvenci šajā jomā. Turpmāk mēs nevaram vienkārši visu palaist brīvā vaļā. Uh, atcelt laika maiņas divreiz gadā, bet dalību valstīs būtu dažādas laika joslas. Vairāk koordinācijas vajadzētu starp dalību valstīm padomēji, vajadzētu uzņemties vairāk iniciatīvu un vadību, jo ir daudz dažādas publiskās konsultācijas, kas notiek dalību valstīs. Ja te būs tiešām liels haoss, ja mēs neuzņemsimies vadību un nekoordinēsim šo procesu. Paldies! Verkonēns kundze pati arī bija pieteikusies runāt. Jāatgādina Eiropas komisijai, ka iniciatīva pārtraukt šo praksi nāk tieši no transporta komitejas. Tā nav Eiropas komisijas iniciatīva. Tā ir transporta komitejas iniciatīva. Jau gadiem, kā Eiropas pilsoņi ar eh, lūgumrakstu, ar vēstuļu starpniecību, eh, pielikt punktu sezonālai laika maiņai. Tā kā neviens neuzņēmās savu atbildību, tad dalību valstis arī eh, neizvirzīja šo jautājumu priekšplānā, nedz arī Eiropas komisija. Tieši transporta komiteja bija tā, kas saņēmās un teica, labi, būsim drosmīgi, balsosim par to un ar Svobodas kungu mēs tieši Mm, izveidojām šo rezolūciju. Pirmā lieta, kas ir jāsaka, ir, ka kopš visu šo gadu gaitā nav sasniegti gaidāmie rezultāti, mm, ietaupījumi e, elektrības jomā netika gūti, arī ietekme uz veselību tika komentēta kā neprioritāte un tam līdzīgi. Pētījumi gan rāda vienu lietu, ka 30% no iedzīvotājiem izjūt uh, izmaiņas. Es nemaz neuzskaitīšu visus iemeslus bezmiegus, uh, miega problēmas un tā tālāk. Nu, tad tiešām ir problēma visai būtiska. 30% tas ir daudz. Nākamā lieta, to es redzu pat Francijā - ceļdrošība. To mēs nebiju pie vērsusies, bet Tad, kad notika pārēj uz ziemeslaiku, tad vairāk kā 40% pieauga ceļu negadījumu skaits, gājēji cieši, velobraucēji, jo nav pietiekami izgaismots ielas. Tātad, to visu ņemot vērā, mēs uzņemamies drosmi un balsojam par rezolūciju un prasam komisijai jaunu priekšlikumu. Un tad te parādās būtiska problēma. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jūs eh, konsultējaties ar pilsoņiem, pilsoņi saka, ja mēs piekritam parlamentam, vairs nav jāmaina laiks, bet metodi jūs nepaskaidrojāt. Jūs sakāt, tā ir labi, nu, dalībvalsts paši tiek galā. Kāpēc? Kāpēc jūs pēkšņi dodat šo iespēju dalībvalstīm, ja mums te ir problēma ļoti būtiska? Uh, Laika maiņa ir Eiropas harmonizācijas jautājums. Un tagad mums ir problēma, kurai nemaz nevajadzēja būt. Pirmkārt. Pirmais jautājums, kā tad dalība valstis izvēlēsies pieturēties pie vasaras vai ziemas laika? Tad mēs prasīsim, lai katra dalība valsts apspriežas ar pilsoņiem, kā tad rīkoties. Klundis kundze Jums bija jūsu valstī tātad konsultācijas, jā? Jā, jā, konsultācijas notiek līdz mēneša beigām. Bet visām valstīm nav pienākums organizēt apspriešanos. Un te ir demokrātiskas dabas problēma. Ja būs valstis, kas būs konsultējušās un citas nē, neprasīs viedokli pilsoņiem Nu, tad e, būs e, komisija jāprasa dalību valstīm, lai šāda apspriede notiek. Otra problēma te vērš jūs uzmanību uz to, ka mēs neprasām mainīt laika joslas. Mēs mainam e, vasaras laiku vai ziemas laiku. Nav viena un tā pati lieta. Un tātad problēma, kas man ir, ka ja divi. 2 diviem kaimiņiem nav tā pati laika maiņa. Es esmu francūzietis, piemēram, Vācijā. Strādāju Vācijā, Francija izvēlas um, atšķirīgas, atšķirīgus laikus, ziemas, vasaras, un tad man katreiz jāmaina pulksteņa laiks, tieši to pašu par Beļģiju, par Itāliju varētu minēt. Un tad, nu, es ierosinātu tādu uh, valstu grupu izveidi, kuriem būtu tāda pati laika josla, tad viņas arī izvēlētos ziemas vai vasaras laiku, un te arī būtu Eiropas harmonizācija m, mm, laika joslu ziņā. Tālūk. Redzējāt visus jautājumus, kas mums ir, un tajā pašā laikā arī e, ņemiet vērā vienu lietu, Demesmēker kungs uz to norādīju nevar nākt klajā ar paziņojumiem un pie tiem nepatur, nepieturēties. Jūs teicāt, sezonas, sezonas laika mm, maiņa beigsies 2019. gada 1. aprīlī, un tas taču tepat vien ir. Es saprotu, ka Austrijas prezidentūrai tā nav nekāda prioritāte. Nu, tad jums vajadzēs mums sniegt savu palīdzību, kā tehnoloģiski mēs to ātri varam atrisināt jo, un nobalsot, jo ir eh, daudz tiesību aktu, par kuriem balsot. Eiropas komisija vārds jums. Thank you very much, Chair. Lielas paldies priekšsādātāji, liels paldies par šo bagātīgo jautājumu, zalvi un apmaiņu. Tiešām sagaidu turpmāko darbu, tas parāda to, cik lielā ir komitejas ieinteresētība šajā konkrētajā jautājumā, un mēs tiešām atbalstām šo darbu. Pirmkārt, jums taisnība priekšsēdētāji šis priekšlikums nenāk no nekurienes, par šo laika maiņu esam domājuši jau gadiem un atzīstu to, ka transporta komiteja tiešām ir bijusi ledlauzis šajā jomā un kopā balstoties uz mūsu priekšlikumu mēs varēsim nonākt pie labiem rezultātiem. Daudzi jautājumi izskanēja. Varu to sadalīt vairākās kategorijās. Visu pirms jautājums par ietekmes novērtējumu, otrs ļoti svarīgs koordinācijas jautājums, kā izvairīties no tā, ka ir dažādas laika joslas, un treškārt, kāda ir ieinteresēto pušu attieksmi. Tāpat neaizmirstot par ļoti svarīgo ceļu satiksmes drošības jautājumu, ko nedrīkst nekādā ziņā aizmirst. Runājot par ietekmes novērtējumu, mēs esam uh, pārskatījuši pieejamos pierādījumus par Eiropas Savienības uh, vasaras laiku. Kā jau teicu, to ļoti labi apkopoja Eiropas parlamenta pētījumu dienests un tā pētījums oktobrī. Uzskatām, ka uh, šī informācija joprojām ir gana aktuāla. Šobrīd pierādījumi ir pārliecinoši tikai vienā e, ziņā, ka, ja būtu nekoordinēta laika maiņa, tas lielā mērā kaitātu iekšējam tirgum. Tur visi varam piekrist, ir skaidri pierādījumi, kas uz to norāda, un to var uh, e, novērst vai nu turpinot pašreizējo uh, praksi vai arī pārtraucot laika maiņas. Klums kundzei ir taisnība, tieši par to ir debates un šis priekšlikums. Vai nu mēs eh, pieliekam punktu laika mm, maiņai, nedz arī kuru laika joslu dalībvalstis izma, izvēlēsies. Jautājums ir par to, vai mēs beidzam um, grozīt pulksteņus. Daži Dažas valstis jau ir uh, paudušas savu vēlmi pārtraukt eh, šādu uh, laika mainīšanu, mm, tāpēc mēs esam pieņēmuši politisku lēmumu nākt klajā ar priekšlikumu turpināt nodrošināt iekšējā tirgus atbilstošu eh, darbību, dodot iespēju dalību valstīm izvēlēties mm, savu praksi. Šajā jomā mēs uzskatām, ka tā ir joma, kurā ir jānovērtē ietekme arī uh, valstu līmenī. Tas ir valsts surnēs lēmums noteikt, eh, kuram standarta laikam pievienoties, un tas nemainīties. Tas jau tā ir tagad, un ar šis priekšlikums to nemainīs. Tad mēs nevaram izteikt pieļāvumus par turpmākajām izvēlēm, tā lai paši varētu veikt novērtējumu, un eh, par šo priekšlikumu paredzēts, ka tas radīs debatas dalību valstīs, dalību valstis. Dalību valstis organizēja jau publiskās apspriešanās. Uzskatām, ka tas ir pozitīvs un vajadzīgs situācijas risinājums. Un visbeidzot, ātri rīkojoties un piedāvājot šo priekšlikumu, tas ir vienīgais veids, kā panākt vienošanos eh, pirms eh, šī sasaukuma noslēguma. Nu, Otra jautājuma kategorija par koordināciju. Tas arī ir ārkārtīgi būtiski, tas ir svarīgs jautājums. Kā izvairīsimies no dažādām laika joslām, tāda lupatu deķa, kas izveidotos? Daudzi godātie deputāti uz to norādīja. Eiropas Savienībā ir trīs laika joslas, un nākotnes scenārijs būs atkarīgs no dalību valstu izvēlēm. Uh, Bet viena lieta gan ir skaidri jānorāda - laika atšķirības starp dalību valstīm nav saistītas ar vasaras laika plāniem, bet gan saistītas ar pašu dalību valstu lēmumiem. Pareizi vien ir. Daudzi uzsvēra to, ka ir svarīgi parūpēties par to, ka nākamais eh, režīms, nākamā sistēma būtu koordinēta un ļaut atbilstīgi darboties iekšējiem tirgum. Tāpēc ir nepieciešams, lai dalību valstis konsultētos un koordinētos savā starpā pirms gala lēmumu pieņemšanas par savu standartu laiku. Un te pievēršamies tagad situācijai padomai. Tātad Austrijas prezidentūra ir ļoti aktīvi noskaņot attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt koordināciju, kas būtu atbilstīga, bet uzskatām, ka tas ir dalību valstu ziņā pieņemt šo lēmumu. Un nu, ņemot vērā institūciju atbildību, uzskatām, ka šo koordināciju jāveic padomes ietvaros Austrijas prezidentūras vadībā un turpmāk arī Rumānijas prezidentūras vadībā, bet mēs, protams, esam gatavi uh, Eh, spēlēt atbalstošu lomu un palīdzēt prezidentūrai nonākt pie labi koordinācijas pie, koordinācijas pieejas pirms lēmuma pieņemšanas par šo direktīvu. Un eh, par šo tad arī šobrīd ir runa mm, padomē, uz to koncentrēsimies arī progresziņojumā 3. decembrī transporta padomē. Nu, par iesaistītajām pusēm. To jau pieminēja vairāki deputāti. Protams, mēs esam paredzējuši to, ka būs um, komentāri no industrijas puses un ietekme uz šo laika nišu piešķiršanu aviācijas jomā, un mēs Viņi vēlētos, lai būtu pilnībā harmonizēts režīms attiecībā uz sezonālo laika maiņu Eiropas Savienībā. Viņi vēlas konsekvenci, saskaņotību, paredzamību un skaidrību. Mēs pilnībā atzināmies to, ka sezonāla laika maiņas atcelšana nozīmēs noteiktas izmaksas un būs jāparedz arī iespējas, lai nebūtu kādi pārāvumi. Kas tad būtu šis vadošais atsauces eh, laiks, kuru izmantotu, lai veiktu pāreju? No otras puses, pilsoņi un uzņēmēji būs ieguvēji, ka vairs nebūs divreiz gadā jāmaina laiks. Ļoti daudz atbalsta esmu dzirdējis par šo konkrēto priekšlikuma elementu par ceļu satiksmes drošību. Protams, ka tas ir temats, kuram mums īpaši ir jāpievēršas. Ievadvārdos teicu, ka pierādījumi par šo tēmu nav pārliecinoši. Mēs saskaita, saskatām zināmu sasaisti starp vasaras laiku un ceļu sātiksmi, bet kad tad ir tumšs, kad iestājas eh, krēsla. Tad mm, parādās eh, risks, ka varētu notikt vairāk negadījumi. Un cik tālu tas attiec uz mums, arī ņemot vērā pieejamos datus no apvienotās karalistes pieredzes kopš 1986 eh, un 1991. gada, nu mēs redzam, ka sasaiste nav pietiekami skaidra starp um, laika maiņām un negadījumiem, bet rūpīgi tam sekosim līdzi un sagaidām ļoti auglīgu sadarbību un debates par šo priekšlikumu. Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies komisija, bet jūs tā arī neatbildējāt. Kā tad uh, rīkosieties, lai nodrošināt koordinātu dalību valstu darbību. Nu, bet mēs jums palīdzēsim, mēs jums palīdzēsim, tāpēc mēs izstrādājam ziņojumu, tāpēc parlaments ir šeit, lai nāk klajā ar priekšlikumiem un censtos respektēt to, ko komisija ir teikusi pilsoņiem, tā lai e, šī rezolūcija tiktu pieņemta vēl pirms sasaukuma beigās. Labi, ejam uz priekšu, turpinam. Mm, e, pasākumi, lai racionalizētu Eiropas kravu pārvadājumu tīklu Rikē kungs nav klāt, viņu aizstās mūsu dārgais un vienīgais Teličkas kungs. Ļoti dārgā un unikālā priekšsēdētājs kundze. Labi, paldies, paldies. Uh, Es uh, arī esmu nobēdājies, ka Dominiks pats nevarēja ierasties, lai mūs iepazīstinātu ar šo ziņojumu, bet tā kā viņš laipni man atvēlēja savus pierakstus, es to darīšu pēc labākās sirdsapziņas. Es domāju, uh, ir lieki piebilst, ka šis ir ļoti svarīgs regulējums, lai samazinātu administratīvās barjeras uh, investīcijām īpaši runājot uh, par uh, tīklu izbūves uh, kavēšanos kam ir jābūt noslēgtai līdz 2030. gadam. Vēlējos pateikties ēnu referentiem un saskaņā ar referenta teikto, pateicoties ēnu referentiem, izdevās um, sagatavot vēl tādu veiksmīgāku uh, teksta redakciju 180 grozījumu. Pēdējā ēnu referentu tikšanās bija pagājuši nedēļa un sadarbība izvērtās ļoti veiksmīgi, kā saka Dominiks Rikē. Vairums ēnu referentu vienojās par galvenajiem aspektiem. Uh, vienojās par regulas aptvērumu, kam vajadzētu attiekties uz uh, galveno tīklu, galvenajiem mezgliem, mezgliem TNT tīklā, ir jābūt viens pieturs aģentūrai. Es uzskatu, ka tas patiešām ir pareizi. Un tāpat Rikē kungs saka, ka ir jābūt vienai vienīgai kompetentai iestādē katrā dalību valstī, kas pieņems gala lēmumu. Un ir iekļauta arī uh, iespēja. Vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī arī uh, atvērt delegāciju, uh, bet uh, ir vienmēr jāsaglabā šis uh, vienas pieturas aģentūras princips. Ir arī labāk jākoordinē dažādi rīcības plāni un caurskatāmība. Nākamā ēnu referentu sēde ir paredzēta decembrī. Es uh, Tātad saskaņā ar Rikē kunga domām tas varētu vēl vairāk sarunas pavirzīt uz priekšu, un mums ir paredzēts balsot komitejā 10. janvārī. Es, kā Pāvēls Telīčka, tagad gribēju pateikties Dominikam. Un gribēju pateikt, ka vienotas kompetentās iestādes piedāvājums ir ļoti veiksmīgs. Uh, Tagad viss no manas puses un ar prieku uzklausīšu kolēģi jautājums, ja tāda radīsies. Paldies! Paldies! Paldies, Tēličkas kungs! Tūdaļ sāksim diskusijas. Vim Fandekamp, lūdzu. Voorzitter, dank u zeer. Ik dank uh, de heer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies Telīčkas kungam par to, ka viņš šodien aizstāja Dominiku Rikē. Lielos vilcienos piekrītu visam, ko tagad paziņoja Telīčkas kungs. Pagājuši nedēļa Strasbūrā mums bija pirmā ēnu referentu sēde. kas bija ļoti ražīga, vai aizmirsu jau, kā tas ir manā dzimtajā valodā. Ļoti noderīga. Un man ir vairākas piezīmes. Ja mēs runājam par vienu kompetento iestādi, tā ir jābūt nacionālajai iestādēji. Ko tas nozīmē? Tad reģionālā, provinciālā un pavalstu līmenī ir iespējams to organizēt neatkarīgi Bet nevar būt tā, ka, piemēram, Ziemeļrainā Vestfālenē saka vienu un Saksijā kaut ko citu, un tad, nu, tas uh, politiskos procesus aizkavē. Jārunā arī par šo pārobežu iestādi Ajala Sanders kundz, ko līdzīgi iepriekš minēja. Ja mēs runājam par dzelzceļu starp Spāniju un Franciju, Protams, tur varētu uh, rasties nepieciešamība pēc šādas pārobežu iestādes uh, ar dalītām kompetencēm, kas uh, tālāk ziņot Eiropas komisijai. Man kā ETP ēnu referentam grozījumu nav. Es uzskatu, ka šis dokuments ir jāpieņem ātri. Uh, bez problēmām, un, protams, mēs konstruktīvi piedalīsimies Dominika Rikē sēdēs, un es arī to, kas man bija sākāms, pateicu mutiski. Es ceru, ka, ja ne decembrī, tad janvārī mēs darbu pabeigsim. Uz spēles ir likts daudz. jo eh, neizmantoti līdzekļi bez atbilstošajām eh, licencēm atļaujām ir dubult liela skāde. Paldies! Labdien, apmeklētāji! Laipni lūgti transporta komitejā! Madame Yelasender, vous pouvez vous asseoir au fond, si vous voulez. Ja vēlties, varat um, apsēsties pēdējos solos, bet lūdzu klusītēm. Um.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 Gribēju pateikties Rikai kungam par paveikto darbu. Tātad strādājam pie četrām dzelzceļa pakotnēm. Esam ar pirmo jau tikuši galā, kad otrais tur ir diezgan liels finansējums. Uh, Tad jāteic arī, kā koordinātori liela eksperti. Dažādi kolēģi. Tad, nu, ir nepieciešams pārobežu iestādes, kas pēc vienošanās, un tā ir arī tā mūsu ideja, lai nebūtu nekāda subsidiaritātes problēma. šī vienošanās par eh, šiem koridoriem, lai varētu tad arī ar eh, vienoties un izveidot pārobežu pārnacionālās iestādes, kuru mērķis kā reiz ir eh, izstrādāt regulējumus. Un lai ietu tālāk par uh, Eh, to, ka nu katra no šīm iestādēm vienkārši dublētu savus pienākumus, tehnisko ziņojumus, vides ziņojumus, lai nedublēto šis darbs. Parobežu kā reiz šie koridori bloķējas, jo nav harmonizēts tas veids, kā tiek pārvaldīts šie koridori, arī noteikumi ir atšķirīgi, tie pat nav likumi, bet tie ir dažādi, piemēram, konkursu noteikumi, sabiedrības konsultācija noteikumi, tā tālāk mums līdz ar to likās ļoti svarīgi, un šķiet tas arī būs kompromiss, par ko rītdien varēsim jau balsot, gan CEF 2000. 21, 27, mēs varētu arī jau iekļaut šos pasākumus, kas lielā mērā atvieglos arī koridoru pārobežu attīstību. Uzskatām, ka runājot par koordinatoriem, tie arī ir um, palīdzējuši atbalstīt šos projektus un arī ļāvuši strādāt ar uh, val, pārvaldībām. Ir dažādi, dažādas grupas, kas šeit strādā, bet jā, koordinātoru loma šeit ir ļoti svarīga, lai atvieglotu, lai palīdzētu, uzsāktu dialogus tur, kur ir iestājies kāds strupceļš. Un tad, jā, arī piedalījos ar uh, koordinātoriem dažādās konsultācijās ar sabiedrību. Tāpēc uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi arī izveidot šīs transnacionālās iestādes. Ah, querida por, por los dos Estados miembros o por los Estados miembros que están en el, en el corredor, eh, de también. Eh arī dalību valstīm, kuras ir šajos koridoros, lai viņi varētu atbalstīt koordinātors. Slotovska kungs. Merci, madame la présidente. Uh, jā, predmūvcuf nebēn. Paldies, priekšsādātāji. Es gan esmu tik entuziasma pilns kā kolēģi un grupa ir ļoti skeptiska. To jau arī norādīja iepriekšējā sanāksmē. Tad nu skepse galvenokārt ir saistīta ar Rikē kunga ziņojumu. Būs ļoti grūti īstenot šo projektu daudzās valstīs, kur teritoriālā pašvaldība kompetences eh, pārklājas vai papildinās ar valsts kompetencēm. Izveidot šīs pārnacionālās iestādes, tas uh, prasīs ļoti daudz resursus. Tas nozīmē jaunu struktūru izveidošanu, neiz, neslēdzot eh, vecās struktūras. Nu, tas būs ļoti sarežģīti. Arī te jāņem vērā dažādi aspekti, konsultācija ar sabiedrību, sociālie aspekti un tā tālāk tā joprojām. Nu, viena procedūra nenosaks visu šo procesu globāli. Arī termiņi nav realistiski, arī grozījumos mēs gribam uh, palīdzēja dalību valstīm atvieglot šo procedūru īstenošanu, nevis paredzēt kādus papildus pienākumus. Infrastruktūru galvenie projekti. Tur dalību valstu centieni būtu jāuzskata par saskanīgiem ar šo regulu. Būtu jāpārdefinē šīs procedūras, lai tās būtu saskanīgas ar regulējumiem dažādās dalību valstīs. Līdz ar to mm, savā nostājā, tad nu, mēs ņemsim vērā arī grozījumus, kur redzēsim gala versijā. Bet pilnībā nevaru atbalstīt to tekstu, kāds pašlaik ir. Krāmerkungs. Paldies, paldies arī referentam par šo sadarbību, kas nu pat ir aizsākusies. Mums ir jāmācās no savām kļūdām. Pārobežu savienojumu, protams, ka dalību valstīm šeit ir jāsadarbojas. Spānija savulaik kā jauna dalība valsts uzcēla automaģistrāli Pireneju vidos, Pireneju vidū to pabeidza līdz robežai, un tad Francija neko tālāk nedarīja, neturpināja šo izbūvu. Nu, un tad kaut kur automaģistrāli pēkšņi ciemata vidū atprāvās. Uh, Tiek runāts arī par elektromobīļiem, par elektromobīļu uzlādēšanas eh, stācijām, kaut kur arī uz automaģistrālēm, bet ja tas viss apstājas pie robežas, nu tad tas neko nedod. Ja nacionālās instances visu izlēms, tas radīs problēmas pie Vācijas, eh, Polijas robežas. Kādreiz divas eh, satiksmes asociācijas ļoti labi sadarbojās un gribēja to darīt tādā pārobežu uh, dimensijā, bet eh, poļi to uzzināja, teica, nē, nē, tas ir nacionāls jautājums, eh, pielika tam visam punktu, un tad vairs nekas neturpinājās, un viņiem nebija nekādas eh, sajēgas, ko tur darīt. Uh, Mēs te nevaram iedot gatavu recepti visiem, nu, kas te šodien notiek Beļģijā, valoņi, flāmi, ja viņiem kaut ko gribēs uzspiest, viņi pateiks, ka valdība mēģina viņiem kaut ko diktēt un būs arī uh, liela pretestība. Mēs gribam labu likumdošanu un mēs nevēlamies arī radīt kaitējumu vidē, gribam caurskatāmību, bieži vien tas tā nav panākts. Uh, Liona Turīna šis tunelis, eh, tur caurskatāmības eh, garantēšana prasīja ļoti ilgu laiku, un eh, tagad tas jau ir vispār par vēlu jau. Protams, ir jāiesaist arī pilsoņi šajās diskusijās, dažreiz tas prasa daudz laika. Reinas ielējas savienojuma izbūvu prasīja 20 gadus, un nekas netika izlemts. Protams, ir jādomā arī par vides likumdošanu. Eiropas parlaments arī daudz ko panāca. Panāca arī to, ka netika turpināt projekti, kas varētu radīt kaitējumu videi, bet tas nebija viegli. Kīlonens konsults. Dear Chair. Priekšsēdētāji, kolēģi. Jā, es arī uzskatu, ka šis priekšlikums ar viens pietūras aģentūru nemaz nav tik lieliski ideja. Problēma te ir saistīta ar konstitucionālo likumu. Protams, mēs varam uh, palielināt dalību valstu lomu, taču jārisina konkrēts problēmas. Zinām, ka šāda izmēra projekti bieži vien prasa arī nacionālās atļaujas, celtniecības atļaujas, dažādas licences un tam līdzīgi. Te ir arī jābūt saulaicīgiem lēmumiem par zemes izmantošanu. Arī plānošanas jautājumi ir bieži vien tikai vietējo pašpārvalžu kompetencē, un to nevar atrunāt Eiropas Savienības likumdošanā. Komisija arī piedāvā uh, to, ka visus šos atļaujas izdod viena iestāde. Arī šī zonēšana ir iekļauta. Nē, nu ideja brīnišķīgi, jā, tā ir mazāk birokrātija, viens, vien vieta, kur notiek viss process, taču tās ir visai radikālas izmaiņas, ja runājam par iestāžu pilnvarām un kompetencēm. Es domāju, ka mēs neesam tam gatavi. Tas nav iespējams tieši no konstitūcijas viedokļa. Un tad šajā priekšlikumā ir runa par to, ka katra valsts izvēlas kompetentu iestādi atbilstīgi savai likumdošanai. Tas, protams, tiks izdarīts. Un tad arī jāpieņem saistošs lēmums par visiem šīm atļaujām, un ka tos ir jāveic vienai iestādēji, kā to atrunās valsts pieņemtais likums. Un tad nacionālā līmenī arī visi šie noteikumi jāīsteno, nu, lūk, un, un rezultāts ir tāds, ka mēs nonākam problēmās ar uh, konstitūciju. Ja mums jāizvēlas kā cita iestāde, kura lems par uh, zonēšanu šādu veidu projektā. Nu, tādā gadījumā Jā, var būt uh, konflikts ar konstitūciju. Jā, nacionālajiem parlamentiem ir jāpieņem likums. Un, uh, ja pilnvaras tādējādi tiek pārnestas no pašvaldības uz uh, uh centrālo valsts pārvaldības līmeni, varbūt izteikt, varbūt pārāk ilgi esmu bijis politikā, esam jau pie šī strādājuši kopā arī ar Pāvelu. Taču es nesteigtos Nacionālajā parlamentā iesniegt šādu veidu valdības priekšlikumu, tāpēc arī teica kolēģiem sanāksmē nosūtīja arī vēstījumu, īziņu eh, Rikē kungam, ka es būtu priecīga, ja mēs varētu īstenot šo vienas pieturas aģentūru un spēlētu arī koordinējošu lomu, bet tam ir jāiet roku rokā ar konstitūciju. Bet, ja mēs spēram šos soļus un nesakām, ka pašvaldībām arī vēl joprojām būs teikšana, tas var ļoti mainīt situāciju. Pašlaik mēs nesakām, ka, piemēram, Enrikas eh, priekšlikumā mēs to nesakām. Nu, ja gribat pārkāpt konstitūciju, labi, bet nu, esmu to savu viedokli pateikusi skaļi. Tāpēc arī es vēl uh, nedodu šim visam zaļo gaismu. Turpināsim ar kosmu. Un tad cerams, ka jūs varat piepildīt mūsu cerības. Vismaz saprast, kāda ir problēma, kāda tā ir mūsu valstīs. Liels paldies! Skilonen, thank you very much. Paldies! That shadow meeting where you... Paldies, Jā, Kielenens kundze. Es biju Jānu referents sanāksmē, kur skaidroja savas problēmas. Mēs zinām, kādas tās ir. Komisijas vārdā. Verzīnī kungs. Jums ir vārds. No Digimove. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentām, paldies arī Teličkas kungām par to, ka arī iepazīstinājāt mūs ar sarunu gaitu. Esmu ļoti priecīgs piefiksēt, kā parlamentā darbi ir itējuši uz priekšu visai raiti un konstruktīvi, kā to jau norādīja arī Teličkas kungs. Vā, par vairākiem punktiem jau ir panākta vienošanās starp deputātiem, un nu, tiešām tas ir kaut kas ļoti labs un nu, uzsakāms. Kā ievadvārdos tika teikts, tad jā, priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs to prezentējam trešās mobilitātes pakotnes kontekstā, bet uz to jāraugās arī kā uz papildinājumu, lai laicīgi varētu īstenot mūsu Eiropas transporta tīklu. Uh, un to darīt roku rokā ar MI2, CF2, kas arī tiks tad pavisam drīz šeit nodots balsošanai. Tad mums ir prieks arī dzirdēt daudz atbalstu par šo mūsu priekšlikumu. Ir iesniegti arī vairāki grozījumi, noformulēti grozījumi, lai tekstu uzlabotu, varbūt stiprinātu, palielinātu, varbūt arī ambīcijas. Uh, Izteikti, tas ir in, izteikti interesanti ieteikumi, lai sasaistītu šo tiesību aktu arī ar C finansējumu. Lūk, tas viss ir kas tāds, ko tie, uz ko tiešām raugāmies ļoti pozitīvi. Tālāk arī šie komentāri ļauj mums sniegt paskaidrojums par vairākiem punktiem. Pirmkārt, jau aptvērums, kas arī šeit min tika minēts. Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt tādu aptvērumu, kur koncentrējamies uz centrālajiem transeiropas transporta tīkliem jo pārobežu tīkli ir ārkārtīgi nozīmīgi, bet tur ir arī liels grūtības. Dažkārt arī nacionālās šīs daļas, ar ko tiek savienots pārobežu daļas, arī tikpat svarīgas, lai tīkls vispār darbotos. Tāpēc komisijas priekšlikumā koncentrējamies uz centrālajiem tīkliem. Vēl viena lieta, par ko tika diskutēts par vienoto kompetentu iestādi, lai būtu viens pīlots visā šajā projektu atļaujas procesā. Mūsuprāt, tas ir tāds pasākums, kas atvieglo šo projektu īstenošanu, sniedzot labāku koordināciju un procesu sinhronizēšanu. Komisijas priekšlikums ņem vērā to, ka arī komis, eh, valstu iekšējā organizācija var būt eh, citādāka, un ir jāparedz iespēja arī deleģēt eh, šīs iestādes atbildīgos uzdevumus tādā iekšējā valsts organizācijas līmenī, kāds ir paredzēts piemēram, reģionu līmenī, ja to paredz nacionālā likumdošana ar mērķi garantēt labāku efektivitāti un labāku saskanību un sadarības ar valstu sistēmām. Tad vairāki deputāti arī nāca klajā ar ieteikumiem paredzēt, piemēram, pārobežu uh, projektu gadījumā īpašu struktūru. Jā, tas ir interesanti, tas atvieglo šo projektu īstenošanu. Mēs zinām visi, ka šo projektu realizācija ir ļoti sarežģīta. Te jāpaturprātā no atšķirības starp projekta attīstītāju. Viņš uh, varbūt, piemēram, kādu kopīgu uzņēmumu attīstīt šo projektu, un tad no otras puses koordinācijas ar kompetentajām iestādēm Nu, kopīgu, ko atbildīgā iestāde, komitētā iestāde par ambīciju līmeni, par noteiktiem termiņiem, kas ir paredzēti regulas priekšlikumā. Protams, termiņi ir visai īsi, ambiciozi, Komisijas priekšlikums, mūsuprāt, uh, ļaus situāciju attīstīt uh, daudz labāk nekā tā pašlaik, jo īpaši runājām arī par vides um, kopienas tiesībām. Daži grozījumi iet tālāk, paredz vēl īsākus termiņus. Nu, lūk, gribēju vienkārši jūs informēt par to, ka, jā, uh, daži termiņi šeit tiešām varētu būt visai liels izaicinājums. Tas arī viss. Liels jums paldies! Verzinīkungs, paldies! Vārds uh, Telīčka kungam noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Ar lielāko prieku Dominikam Rikē tad arī nodošu vēstījumu par to, ka ir um, visaptveroši atbalsts no ēnu referentiem. Es saprotu, jā, ka ir vairāki sarežģīti jautājumi. Uh, ir šī vienotā iestāde, kopīgā iestāde. Es, protams, nevaru runāt Rikē kunga vārdā, bet uh, es uz to raugos kā uz procesu, par ko balsosim rītdien. Tad uh, mums ir šīs uh, ambīcijas ar pārobežu iestādēm ar domu īstenot koordināciju. Raudzīsim tad, kas notiks ar šo failu tālāk, ko teiks ānu referenti. Bieži vien mums rezultāti nav pietiekami, jo kā reiz trūks šīs koordinācijas un tas, ka referents ar ēnu referentiem šo mēģinu te panākt, tas ir ļoti labi. Protams, te ir juridiski jautājumi. Tas vēl ir jāskata, kā to eventuāli varētu arī atspoguļot kompromisa grozījumos. Raudzīsim, kā tad referents lems rīkoties. Gribu reaģēt arī uz vēl citiem dziļiem jautājumiem. Jautājumi, kas ir saistīti, es varētu vēl pievienot arī jautājumu, un Zlatovska kungs, diemžēl, mūs pametis. Ir mums arī pieredze ar šiem kopu uzņēmumiem, ne tikai ar uh, kopu iestādēm, veids koordināciju, bet arī kopu uzņēmumu, kas plāno projektus, īsteno projektus. Un tas nāk no ziemeļaustrumiem, tā skaitā arī no polijas, kas tur piedāvā. Mums Ir jāparedz šāda veida iespējas. Un ko teica Ines par koordinatoriem? Man personīgā pieredze man norāda, ka lielu daļu projektiem mēs nebūtu tik tālu tikuši. Kā tagad, ja nebūtu koordinātori. Koordinātori ir tie, kuri arī īsteno visas šīs lietas. Mudinu kolēģus arī strādāt pie šī visa. Nodošu visu šo informāciju, kas te izskanēja par Dominika Rikē failu. Paldies ēnu referentiem. Paldies, Telīčkas kungs. Balsojums notiks 10. janvārī. Turpinām ar ziņojumu, kas attiecas uz ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību. Labdien, Jūto kundz vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Nelieli ievadvārdi par termiņiem. Jau kādas nedēļas strādājam. Uh, ļoti uh, augstā ritmā, lai varētu tad arī ievērot uh, visas programmas termiņus. Uh, 13, 3. decembrī šeit komitejai paredzēta balsošana. Grozījumi ir iztulkoti pavisam nesen. Cerams, ka man izdosies arī rast vienošanos, lai varētu ievērot termiņus. Es ceru, ka nu referenti arī man sapratīs un grupas arī būs saprotošas un būs gatavi arī vienoties par kompromisiem, lai mēs varētu iekļauties termiņos. Par pašu priekšlikumu. Sākotnējais priekšlikums jums ir labi zināms. Priekšlikums kas um, pozitīvi atspogļo komisijas priekšlikumu, galvenokārt runājot par direktīvas aptvērumu palielināšanu, tālāk arī runājot par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, ne tikai iekļaujot uh, tādus virspusējus elementus, bet arī pārēdz uh, pašu infrastruktūru veiktspējas kontroli. Šis punkts ir ļoti svarīgs. Uh, Tad arī ļoti svarīgi ir kontrolēt arī uh, vājākos infrastruktūras posmus un jāatbalsta arī digitalizācija, inovācijas. Te visiem mums ir jābūt gataviem. Mums ir jādomā par tādiem ceļiem, kuriem jau ir jābūt gataviem nākotnē. Par jaunajiem grozījumiem, ko es esmu piedāvājusi Esmu mēģinājusi šeit kondensēt vienā pantā visus tos elementus, kas ir saistīti ar infrastruktūru stabilitāti, uzraudzību, kontroli, izmantojot dažādus sensorus, izmantojot arī šos ģeoreferenču uh, kontroli. Tā ir ļoti eh, svarīga inovācija. Tā noteikti, manuprāt, šeit ir jāņem vērā. Tad vēl viens uh, svarīgs punkts, ko esmu iekļāvusi tekstā - priekšlikums arī padarīt atbild, atbildīgus tās, iestā, tās atbildīgas tās iestādes, kas ir atbildīgas pār uh, eh, esošo vai jauno infrastruktūru drošību, vai arī, ja būtu runa, piemēram, par uh, atsevišķām daļām vai jaunām infrastruktūrām. Tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums. Sagaidu arī grozījumus no kolēģiem, un tad varbūt vēl arī būs eh, beigās daži apsvērumi. Paldies! Lielas paldies! Jūto kundze vārds eh, Vandekampa kungam. Priekšsēdētājs kundze, man ir liels gods aizstāt Klaudiju Šmitu šajā vakar cēlienā Jāatzīst, ka paguru tulkojot viņas eh, tekstu no angļu valodas uz nīderlandiešu valodu, tāpēc turpināšu angliski. Eh, cienītā referentes kundze, es, mm, eh, Klaudija Šmita, domāju, ka mēs visi šeit piekrītam. Nu, tas ir ļoti nopietns jautājums. Lūdzu, Nu, pietieksmieties, ka katram ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu nāvis gadījumu skaitu uz ceļiem. Ceļu drošība Eiropas Savienībā ir ļoti uzlabojusies pēdējo desmit gažu un uh, desmit gadu laikā pateicoties Eiropas Savienībām no 2000. 1. līdz 2002. gadam mm, četri, vairāk kā 40% samazinājās nāvis gadījumu skaits no 2010. līdz 16. gadam vēl vairāk, un 16. gadā 25600 cilvēku zaudēja dzīvības uz Eiropas Savienības ceļiem. Tad Klaudijā ir sadaļa par subsidiaritāti un atbildību tas, ka mums ir šie, šāds kopīgs mērķis, nenozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt pilnvarām to risināt visas eh, cilvēciskās būtnes turpinās pieļaut kļūdas, un tā ir kopīga iesaistīto pušu atbildība, lai visos līmeņos nodrošinātu to, ka eh, ceļu satiksmē nenotiek nāves gadījumi vai mm, eh, smagi ievainojumi. Nu, lai cik smalks arī nebūtu mūsu vadlīnijas, vai arī, lai kā arī netiek formulēti uh, Mm, šie ceļu eh, novērtēšanas instrumenti. Tāpat būs cilvēki, kas eh, apreibināsies, citi vēl būs saguruši, vēl citi raudzīsies savos tālruņos, mm, tajā pašā laikā atrodoties pie stūres rata. Bet nav svarīgi, kas nosaka šos noteikumus, ja eh, cilvēki personīgi to mm, neievēro. Mēs grupā neredzam iemeslu pālielināt tvērumu. E, bet 8% no mm, nāvis gadījumiem notiek TNT tīklā, un tas nav uh, spēcīgs direktīvas dēļ, bet tāpēc, ka mm, ceļu strādās parasti nestaigā gājēji, nebrauc e, velo braucēji un nav arī uh, luksuforu. Un tad nu šī drošība tur ir lielāka. Ja mēs vēlamies eh, samazināt nāvis gadījumu skaitu, vajadzētu aicināt cilvēkus vairāk izmantot eh, lielos ceļus, nevis sekundāros eh, ceļus ar dārgām ceļu nodevām. Un tāpat būs arī balsojums par eirovīņieti, kas būs ļoti izšķirošs ceļu satiksmes drošībai. Tad vēl gala mm, rindkopa par jaunajām tehnoloģijām. Tātad Mēs esam pret direktīvas tvērumu palielināšanu. Mēs kā ETP atbalstām sadarbību ceļu zīmju un marķējuma jomā, lai būtu nepieciešami kopīgi standarti. Un tik līdz mums būs līdzīgs 3 plus līmeņa sistēmas, tad varēs glābt vairāk dzīvību. Tāpēc mums jāparūpēs par to, ka darām visu iespējamo, lai izveidotu uh, atbilstīgus standartus, to ņemot vērā autonomās eh, mašīnas mm, var braukt darbi tikai droši tikai tad, ja ir vienoti standarti un pietiekams marķējums un atbilstoši apstākļi. Ir eh, dažādi mm, pasākumi, kas var ietekmēt ceļu marķējumu un zīmes. Mm, tas saistās ar to, ka nevar eh, pārcelt atbildību par autonomajām mašīnām uz ceļu eh, pārvaldītājiem, un mēs iesniegsim arī grozījumus par šo tēmu. Paldies Vande Kampa kungam Rasbenderas kundze. Labdien, vārds jums! Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentei par paveikto darbu. Mēs vēlamies pārstrādāt šo tik būtisko regulu, kas attiecas uz uh, ielu infrastruktūras drošību. Gribēju tagad vērsties pie Vima Fandekāmpa. Es ceru, ka tas, ko jūs nu pat nolasījāt, nav ETP grupas viedoklis. Protams, cilvēciskā kļūda pastāv, bet mums nevajadzētu baidīties no izmaksām un jādara viss, lai infrastruktūra būtu pēc iespējas labāka un drošāka. Un nevajag visu laiku uzvelt vainu tikai cilvēkiem. Protams, ir cilvēki, kas varbūt pie stūras uh, izmanto mobilo telefonu, bet tas nav vienīgais iemesls. Jūs teicāt, ka tas attiec tikai uz 4% no TNT tīklu uh, infrastruktūras, bet ja mēs runājam par uh, citiem ceļiem 39% no negadījumiem notiek arī uz nacionālajām automaģistrālēm. Ja mēs uzlabotu infrastruktūru, tad noteikti uh, tas varētu palīdzēt samazināt nāves un ievainoto gadījumu skaitu. Jārunā arī par tuneliem un tiltiem, Mums ir jāveic ceļu drošības izvērtējums, jo arī tās ir tādas riskantas satiksmes zonas. Tuneļos arī notiek ļoti daudz nelaimes gadījumu, un tad arī grūti, piemēram, ātrāja palīdzībai tur ir piekļūt, un arī uz tiltiem nereti gadās avārijas. Mums vajadzētu arī tur parūpēties par šādu iespēju izslēgšanu. Thank you Pastāv arī vienprātība, ka pirmām kārtām jāgarantē uh, aizsardzība vājākajiem satiksmes dalībniekiem, uh, kājām gājējiem, mm, uh, velobraucējiem un motociklistiem. Mums ir arī šeit jāiekļauj minimālās uh, prasības attiecībā uz ceļa zīmēm, uh, jābūt augstākai caurskatāmībai. Uh, jāuzlabo arī uh, kontrolieru ceļu satiksmes policistu apmācības uh, normas, jābūt arī paraugu prakses un datu apmaiņai. Es uzskatu, ka self-explaining un self-exploring ceļi šis princips ir jāiekļauj arī jaunajā regulas redakcijā, jo laba uh, infrastruktūra, labi ceļi arī ievērojumā mērā var samazināt avāriju skaitu. Esmu pārliecināta, ka mēs varam pieņemt patiešām labus, vērtīgus pasākumus. Uh, Trešdien ir paredzēta ānu referentu sēde, referente šeit ierodas ļoti bieži. Es uzskatu, ka runājot par tik būtisku dokumentu, mums ānu sēdēs, ānu referentu sēdēs vajadzētu runāt par kopīgiem, eh, ļoti svarīgiem aspektiem un balsojumu vajadzētu pārcelt uz janvāri. Mums ir uh, jāparūpējas par satiksmes dalībnieku drošību. Mēs te runājam par cilvēku dzīvībām, un mēs te nevaram. Tāpēc, lai visu sasteigtu, tagad uh, viņu drošību dažu nedēļu dēļ upurēt. Demesmāker kungs, lūdzu, paldies, paldies referentei par šo enerģisko iniciatīvu, par entuziasmu Mēs, protams, jūs atbalstīsim kā vien varēsim. Paldies kolēģiem, kas sagatavoja grozījumus. Satiksmes drošība, it sevišķi domājot par vājākajiem satiksmes izmantotājiem, ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Man ir daži punkti, ko vēlējos pieminēt. Gribēju tikai pateikt, ka esmu vienis prātis ar referenti runājot par piemērošanu, par aptvērumu, lai arī automaģistrāles labāk inspektētu un kontrolētu. Un es domāju, ka direktīvu vajadzētu attiecināt uz pilnīgi visiem uh, ceļu infrastruktūras projektiem, ko finansējam ar Eiropas līdzekļiem. Eiropas līdzekļus nevajadzētu, protams, izmantot, lai radītu nedrošu infrastruktūru. Jādomā arī par satiksmes zīmēm, ceļa zīmēm, tās ir ļoti svarīgas, cevišķi ņemot vērā to, ka transporta līdzekļi kļūst autonomāki, ir jābūt minimālajiem um, marķēšanas un ceļa zīmju standartiem. To noteikti vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. Uh, Es lūgtu arī eh, komisijai izstrādāt kopīgu metodoloģiju eh, attiecībā uz dalību valstu ziņojumiem. Tas atvieglotu šo ziņojumu izmantošanu gan komisijai, gan arī pašām dalību valstīm. Un tagad uh, atliek gaidīt nākamo ēnu referentu sēdi. Ceru, ka mums izvērtīsies ražīga sadarbība. Paldies! Merci beaucoup, Paldies! Demesmēker kungs, tagad Teličs kungs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Šodien uzstājos vairāku citu kolēģu vārdā, tagad uzstājos Van Miltenburga kunga vārdā, kas arī, diemžēl, nevarēja ierasties, jo viņam ir citi pienākumi. The, the shadows uh, uh, for their amendments, uh, uh, but I would like to emphasize on behalf of Matthijs his uh, uh, Support, support, uh... Van Miltenburga kungs uh, vēlas paust atbalstu šim priekšlikumam. Viņš vēlējās, lai es arī uzsvērtu dažas lietas, kas viņu satrauc. Proti, ka direktīvas aptvērumu varētu paplašināt, padarīt to ietverošāku nekā komisijas piedāvāto. Mums vajadzētu Milterburga kunga prātu uzmanīties no tā un nevajadzētu radīt vēl papildus nastu dalību valstīm. Viņš uzskata, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labi līdzsvarots, pārdomāts. Komisija ir apkopojusi pietiekami daudz faktu un uh, Miltenburga kungs teica, ka nevajadzētu pārsteigties un šeit uh, piedāvāt iekļaut kaut ko tādu, kas nav līdz galam rūpīgi pārbaudīts. Pirms tāda pamatīga ietekmes izvērtējuma nevajag uh, rīkoties varbūt tā nepārdomāti. Vajadzētu arī izvairīties no konflikta situācijām, kas varētu rasties ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu. Tātad Miltenburga kungs labprāt vēlētos, lai tiktu uh, saglabāts komisijas piedāvātais aptvērums Daži no, dažas no prasībām un normām, kas jāievēro dalību valstīm, ir pārāk ambiciozas un pārklājas ar jau dalību valstīs esošajām procedūrām. Mums nevajadzētu aizmirst, ka dalību valstīm noteikti nāksies šo direktīvu īstenot, nu, īstenošanai jābūt eh, iespējamai, nevis pārlieku sarežģītai. Miltenburga kungs eh, cer, ka iznāksies panākt vienprātību un ar prieku piedalīsies nākamajā sēnu referentu sēdēs, cerot uz labu apmierinošu rezultātu. Paldies! Paldies! I'm sorry, I'm, uh, I'm here representing a number of my colleagues, but not Mr. Kramer. Es te daudz kolēģi šodien pārstāvu saka Tēličkas kungs, bet ne Krāmer kungu. Tas jau būtu par daudz. Tik uh, smagu pienākumu neesmu gatavs uzņemties. Atvainojos, atvainojos, Krāmēr kungs, es jūs nepamanīju, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, es jums piekrītu, pilnībā piekrītu. Ir jābūt kaut kādai atšķirībai. Mēs eh, ļoti ilgi viens otru pazīstam, vismaz kādus 15 gadus. Liels paldies eh, Ajūto kundzei par labo sadarbību. Paldies arī komisijai par šo labo priekšlikumu. Mēs vēlamies glābt cilvēku dzīvības, gribam izvairīties no avārijām, satiksmes negadījumiem un domāju, ka mūsu priekšlikumi un grozījumi ir arī pārdomāti un mēreni. Mēs vēlamies, lai arī uh, gājēju un uh, riteņbraucēju drošība šeit tiktu uzsvērta. Lielākajā daļā negadījumu cieši tieši gājēji. 40% no uh, nāvējošiem negadījumiem, kuros iesaistīt riteņbraucēji notiek ārpus, eh, notiek pilsētās. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāpieprasa no dalību valstīm ambiciozāka pieeja. Mēs eh, nevaram eh, kaut kādus ieteikumus sniegt un tos nepapildināt ar prasībām. Tas ir neloģiski. Mēs arī vēlamies sadarboties, mēs vēlamies, lai arī uh, ātrās palīdzības varētu labi sadarboties. Un kas notiek, ja ir tunelis, kas savieno divas valstis? Nu, kas tad no vienas valsts līdz tuneļa vidum aizbrauks ātrā palīdzība un no otras valsts tāpat ir jābūt koordinācijai? Koordiniete. Sicherheitsgeschichte uh, an den Grenzen des Ir jābūt uh, arī šiem uh, ātrās palīdzības dienestu koordinētiem pūliņiem, lai nebūtu pārpratumu. Paldies! Merci, monsieur Kramer. Paldies, Kramer kungs. Vai no komisijas kāds ir? Lūdzu, kundze, jums vārds. Labdien! Paldies visiem, kas strādāja pie grozījumiem. Komisija ir ļoti gandarīta par eh, tādu spēcīgu atbalstu. Ir ļoti daudz eh, labu pasākumu, kas eh, tiek piedāvāti šajā tekstā. Direktīvas pārskatīšana eh, patiešām var būt tāda nopietna papildu vērtība, lai glābtu vairāk cilvēku dzīvību uz Eiropas eh, ceļiem. Mēs par to jau esam diskutējuši. Mums bija četri galvenie mērķi, lai pārskatītu direktīvu pirmām kārtām paplašinot aptvērumu. Vēlējos pateikt, ka iesniegtie grozījumi ir ļoti konstruktīvi par to, uz kādiem ceļiem vajadzētu attiecināt šo direktīvu. Tikai daži no jums apšaubīja aptvēruma paplašināšana arī runājot par tādiem ļoti lielas nozīmes ceļiem. Ja mēs runātu tikai par automaģistrālēm, tas nebūtu pietiekami ambiciozi un mēs nevarētu samazināt ievērojami avāriju un nāves gadījumu skaitu. nevarētu arī panākt šo Vision Zero mērķi. Ir arī priekšlikumi, kas ir ambiciozāki par mūsu sākotnējo piedāvājumu, pieminot arī lauku ceļus. Es, protams, šo latiņas celšanu uz augstu. Uz augšu vērtēju atzinīgi, bet procedūras varētu būt ļoti sarežģītas, un eh, šis priekšlikums nav atbilstoša mazākas nozīmes un lauku ceļiem vietējās iestādes noteikti varētu eh, kaut ko darīt lietas labā un izmaksām ir jāsaglabā proporcionalitāte. Viens grozījums. Amendment 127. 127. grozījums arī ir ļoti vērtīgs, tas varētu eh, direktīvu uzlabot. Uh, bet būsim piesardzīgi runājot par aptvērumu paplašināšanu. Es domāju, ka par to notiks trilogā ļoti intensīvas diskusijas, padomu par to arī apspriežas, kāda ir komisijas prioritāte. Mēs vēlamies paplašināt direktīvu tādā veidā, lai likumdošana varētu savu potenciālu izsmelt pilnībā. Otrām kārtām tika runāts arī par ceļu marķējumiem un ceļa zīmēm. Ļoti jauki, ka Eiropas parlaments mūs tik aktīvi atbalsta šajā aspektā. Par to noteikti būs vēl jādiskutē. Tas ir jautājums, kas attiecas uz uh, saskaņotību starp uh, šiem diviem priekšlikumiem. Mums ir uh, automobīļu, transporta līdzekļu drosības, drošības regula, un tagad mēs runājam par infrastruktūru. Protams, ka abas. Uh, likumdošanas sasaucas gan uh, transporta līdzekļu uh, drošības un arī infrastruktūras drošības uzlabošana var uzlabot situāciju kopumā. Un, uh, ja būs droši auto transporta līdzekļi, uh, tad tas gan nenesīs cerētos augļus, ja būs slikta infrastruktūra. Ir jābūt labai saskaņotībai. Trešām kārtām mēs runājām par tīmekļa um, atbilstošu izvērtēšanu jāparūpējas, lai uh, procedūra arī turpinātos un lai tiktu analizēti iegūtie rezultāti. Līdz šim problēma ir bijusi tāda, ka mēs nezinām, kā procedūras eh, ir rezultējušās konkrētā rīcībā. Uh, Mēs nezinām, ko tas viss ir nesis un ko dalību valstu, un, eh, dalību valstu iestādes ir paveikušas un panākušas. Tas ir 132. grozījums, tur ir runāts par eh, atbilstošu tālāko darbību un kontrolēm, kā, kā kontrolēt to, ko dalību valsts ir izdarījušas. Mēs runājam arī par gājējiem, eh, riteņbraucējiem, motociklistiem, kas ir neaizsargātākie satiksmes eh, dalībnieki. Tas ir ceturtais punkts eh, mūsu izklāstā, un, protams, ņemot vērā, kāda veida infrastruktūru šie cilvēki izmanto, riska līmenis ir atšķirīgs. Mēs esam arī sagatavojuši priekšlikumu par ceļu drošības revidentu kopīgo apmācību. Tas ir labs priekšlikums, un uh, mums jādomā arī par kopīgām prasībām attiecībā uz uh, gājēju un riteņbraucēju infrastruktūras uzlabošanu. Un, ja runājam par dalību valstu drošības plānu kopīgo metodoloģiju, arī tā ir interesanta doma, un kad ekspertu grupas būs uh, sapulcējušās, par to noteikti varēsim spriest. Par grafiku runājot. Padome kopīgo nostāju ir apņēmusies pieņemt 3. decembrī. Ceram, ka Koreper uh, ar problēmām šonadēļ nesaskarsies. Šis varētu būt tāds priekšlikums, ko vēl noslēgsim uh, šī sasaukuma laikā. Protams, viss ir atkarīgs arī no tā, kad parlaments izlems balsot. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup, madame. Paldies, un tagad Ajuto kundze. Sì, sì, ma sarò brevissima, io ringrazio. Jā, paldies, pavisam īsi. Pateicos kolēģiem par ļoti interesantiem komentāriem. Jā, nu, pozitīvāki komentāri ir tie, kas piekrīt manam tekstam un grozījumiem. Varbūt ne tik pozitīvi tie komentāri, kuri ir pausti dažādi satraukumi par aptvērumu um, paplašināšanu direktīvā un tam līdzīgi. Nebūšu ne pārāk optimistiski noskaņota, bet esmu pārliecināta, ka izdosies rast <clears throat> labu kompromisu. Jo, jā, protams, ir ļoti pamatoti satraukties par papildus slogu dalību valstīs, bet, kā teica tikko komisijas pārstāve, ja mūsu mērķiem būtu uh, jābūt strādāt pie tā, lai upuru skaits samazinātos uz ceļiem. Nu, mēs to nevaram panākt, ja nepaplašināsim aptvērumu. Jāizvērtē tas, uh, ko mēs iekļausim šajā aptvērumā, bet nu, par pārējo redzēsimies trešdien ar uh, referentiem. Ar referentiem, paldies! Paldies! Balsojums ir paredzēts 3. decembrī, bet ja jums vajag vairāk laika, kā tas šķiet izskatās, tad atsūtiet man e-pastu un mēs varēsim nedaudz atcelt balsojumu. Un tad mēs varēsim arī labāk izkristalizēt savu pozīciju līdz padomas sēdē. Labi, nākamais darba kārtības punkts eh, - Eiropas parlamenta un padomes priekšlikums direktīvai, grozot eh, direktīvu 2006 attiecībā uz minimālajiem eh, jūrnieku attiecības apmācības standartiem. Referents kundze nevarēja ierasties, vai referents drīzāk, tas ir Dominiks Rikē, un tagad atkal uh, Pāvels Teličs, ka viņu pārstāvēs. Jā, es precizēju, es neesmu tagad Miltenburga kungs, es tagad esmu atkal Dominika Rikē ādā iejuties, saka Pāvels Telička. Gribētu tikai pieminēt vairākas detaļas. Uh, ar kurām jūs iepazīstināt vēlējās Dominiks Rikē. Viņš uh, augstu vērtē komisijas priekšlikumu, lai vienkāršot un harmonizētu esošo likumdošanu šajā jomā, lai varētu arī labāk saskaņot Eiropas standartus ar IMO konvenciju. Viņš eh, arī atzīmē, cik būtiski ir piedāvāt labu kvalitatīvu izglītību šiem jūrniekiem, kas kuģo zem ES karoga. Tas ir jātiecina arī uz jūrniekiem, kas pieņemti darbā trešajās valstīs. Jābūt arī apusējai mm, certifikātu atzīšanai, lai garantētu pietiekami augstu drošības līmeni uz kuģiem. Referents arī uzsaka kopīgas procedūras ieviešanu, lai atzītu tos certifikātus, kas izsniegti trešo valstu jūrniekiem. Kopīgs atzīšanas princips šeit ir, savstarpējas atzīšanas princips šeit ir ļoti svarīgs. Viņš arī piezīmē, ka laiku, kurā varētu atņemt certifikātu trešās valsts jūrniekam, varētu pagarināt no 5 līdz 8 gadiem. Uh, šis ilgākais periods ir nepieciešams, lai e, ņemtu vērā arī apmācības e, ilgumu. E, referents gan eh, ir sarūktināts, ka šeit netiek piedāvāti jauni pasākumi, lai jūrnieku apmācības kvalitāti uzlabotu. Viņš eh, piedāvā ieviest arī ekscelences certifikātu Eiropas jūrniekiem, kas eh, ir augstāks, kas ir labāks nekā IMO piedāvātie standarti. Un, protams, jādomā arī par digitalizācijas izaicinājumiem. Uh, jūrniekiem ir jābūt konkurētspējīgiem uh, globālajā tirgu. Un visu beidzot, uh, Rikē kungs saka, ka ir jābūt elektroniskai ES datu bāzei, kas ir domāta visiem certifikātiem, arī tiem, kas iesniegti trešajās valstīs. Priekšsēdētājs kundze, tas ir domāts, lai samazinātu uh, humānu resursu izmaksas, paaugstinātu vienkāršošanu un efektivitāti. Rikēja kungs uh, turpinās uh, aktīvi sadarboties ar ēnu referentiem, lai līdz šī sasaukuma laika beigām likumdošana varētu stāties spēkā, un tagad ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Šeit ir klāt arī Dominika asistenti, viņi noteikti arī rūpīgi visu pierakstīs. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Telinska. Monsieur Marinescu, bonjour. Labdien, Marinescu kungs, tagad jums vārds. Labvakar, saka Marinescu kungs, paldies par šo prezentāciju. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir izdevies, tāpat kā Rikē kunga dokuments. Centralizēta datu bāze ir ļoti laba doma, tāpat kā arī labāka jūrnieka apmācīšana. Tātad pārbaudīšu, vai ir nepieciešams iesniegt vairāk grozījumu, bet tagad šis ziņojums jau manās acīs izstāsta ļoti, ļoti labs. Paldies! Paldies, Marinesku kungs. Tagad Andersons kungs, lūdzu. Thank you. What... Paldies. Jā. Rikē kunga ziņojumā ir uh, daudz laba. Mēs to augstu vērtējam un Teličkas kunga priekšlikums par elektroniskajām datu bāzēm mums šķiet arī veiksmīgs, varam to atbalstīt. Esam arī ļoti priecīgi par atsauci uz šo jūrniecības ekscelences certifikātu Telīčkas kunga pieminēto iemeslu dēļ. Ir dažādi reitingi, dažādas aģentūras un uh, bieži vien ir uh, eh, tā tad liels šis administratīvais juceklis un tāds vienots ekscelences certifikāts jūrniekiem būtu liels ieguvums. Tas gan, diemžēl, ir pieminēts tikai apsvērumos. Ja mēs runājam par citu likumdošanu attiecībā uz ostām, es uzskatu, ka šis ekscelences certifikāts ir jāiekļau konkrētā pāntā, nevis tikai apsvērumos. Es eh, gribētu arī labprāt dzirdēt, ko par to domā Marinesko kungs un Teilora kungs. Vēl kāda potenciāla problēma. Varbūt ir kāds pārpratums. Desmitajā Rikē kunga grozījumā ir paredzēts svītrot to atsauci, kas nosaka, cik svarīgi ir arī atpūsties. Es domāju, ka viņš negrib uh, samazināt uh, jūrnieku tiesības nekādā veidā. Nu, varbūt te ir kaut kāda tehniska ķibele vai uh, viņš mēģināja procedūru vienkāršot. Tas varētu radīt potenciāli problēmas, tādēļ pie tā noteikti ir jāatgriežas. Ja mēs runājam par jūras braucēju, par šo jūrnieku certifikātiem un apusējo mm, atzīšanu, procedūra ir jāvienkāršo. Mēs uh, esam dzirdējuši, ka padome jau runā par automātisko atzīšanu. Es uzskatu, ka astoņi gadi nav tas labākais piedāvājums, jo tad ir jāizprot. Kādas normas attiektos uz tām valstīm, kas nav uz uh, kādu brīdi uh, sūtījušas jūrniekus uh, uz Eiropas Savienības uh, kuģiem? Uh, uz cik ilgu, pēc cik ilga laika šīm ES valstīm tiks uh, atņemti certifikāti. 5, 8 gadi, es nezinu, kāds ir pareizais risinājums. Mums, kā ēnu referentiem, par to ir ļoti daudz jādiskutē. Es saprotu, ka jūs vēlties līdz uh, mājām pabeigt darbu pie šī dokumenta, bet, nu, nevaram arī uh, sasteigt to visu. Jārunā arī par apusējo uh, trešo valstu jūrnieku certifikātu atzīšanu. Jāgarantē, lai tas viss uh, netiktu iekļauts tikai EMSA uh, kompetencēs, jo šai aģentūrai jau ir gan daudz darba nevajag šo slogu vēl palielināt. Es domāju, ka priekšlikums ir visai labs, jā, man te bija arī kritika paužama, bet eh, tie ir ļoti svarīgi jautājumi, kas ir jāatrisina. Paldies! Merci beaucoup, Madame Anderson. Monsieur Taylor, la parole est à vous. Oh, thank you, Chair. Well, and, and thank you very much. Jā, paldies. Paldies Rikē kungam Mēs varam atbalstīt ļoti daudzus no priekšlikumiem, kas ir tekstā, un mēs piekrītam arī šīm visaptvarošajām bažām par uh, um, drošības kuģiem. Atbalstām arī um, šo certifikātu ideju par uh, jūrnieku apmācību, tas iet tālāk par minimālajiem standartiem. Atbalstam arī to, kā tiek izveidota centralizēta datu bāze Tālāk, runājot par paškuģi un apkalpi, ir steidzami jāatbalsta un jāuzrauga uh, jūrnieku apmācības kvalitāte un arī to jūrnieku uh, kvalitāti, kas tiek pieņemti darbā trešajās valstīs ir jānodrošina, lai uh, certifikātu atzīšanas nosacījumi trešajās valstīm un savstarpējā dalībvalstu izdoto certifikātu atzīšana būtu efektīva, caurskatāma un godīga. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Tēlāra kungs! Tagad vēršos pie komisijas. Un tā ir Lūdzu Kapšīnskas kundze. Kā ar kāju? Savamju. Labāk. Paldies. Labs vakars visiem. Paldies priekšētāji par uh, šo jautājumu katru reizi, kad ierodos Eiropas parlamentā, tas uzlabo manu veselību. Bet tagad nopietnāk par šo priekšlikumu. Paldies referentam, paldies Rijānu referentiem par darbu, par komentāriem, paldies. Es gribētu teikt sākumā, ka būtu tiešām liederīgi uh, Ja es pateiktu, ko es esmu darījis attiecībā uz citiem priekšlikumiem, mēs varētu tikties ar ānu referentiem un referentu, lai izdiskutētu dažus jautājumus, ko minējāt šeit. Jo es domāju, ka ir visaptveroša piekrišana tam, kāds ir priekšlikuma mērķis, bet varētu būt kādi pārpratumi par specifisku formulējumu. Uh, referents te arī iesniedzis atsevišķus grozījumus un ir jautājumi par šo. Man prieks redzēt, kā Rikē kungs savā ziņojumā arī atbalsta komisijas ambīciju pielāgot to sistēmu, kāda ir Eiropā, ar to sistēmu, kas ir iestīsiet W konvencijā. Ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekama apmācības standārti ne tikai šeit un ne tikai krastā, bet arī uz kuģiem, kas var arī nebūt Eiropas Savienības uh, kūģi. Un arī priekšlikums, uh, lai atbalstītu jūrnieku certifikātu digitalizāciju, varam atbalstīt arī centrālo datu bāzi, kur ir visi certifikāti, lai šo datu bāzi izveidot pēc iespējas ātrāk. Kā es teicu, ziņojumā ir arī daži jautājumi, kas, manuprāt, rodas no pārpratumiem. Sākšu ar priekšlikumu no pieciem līdz astoņiem gadiem pagarināt uh, periodu, kura beigās būtu iespējams arī um, izražu atzīšanu. Tas neno, nu, tā nav automātiska atsaukšana. Bū, būs nepieciešams īstenošanas lēmums, lai šo atzīšanu atsauktu. Piecu gadu periods ir pielāgots certifikāta derīguma termiņam attiecībā uz kompetenci, profesionalitāti, kā to atrunā starptautiskās konvencijas. Un ne, tāpēc ir pieci gadi, nesam to vienkārši tāpat šeit ierakstījuši. Mēs vienkārši vēlamies arī ēmas resursus pārvaldīt. Tie ir jāatvēl inspekcijām, jāuzsāk darbs. Pat ja Nav bijis neviens jūrnieks e, no tās valsts, e, kur ir prasīta atzīšana. Lūk, tas ir vienkārši, lai pielāgotos uh, e, EMSAS ikdienas darbam. Līdzīgi. Varu piekrist Andersens kundzes sacītam par desmitajiem grozījumiem par minimālo atpūtas laiku, minimālajām stundām. Uh, arī tas ir pārpratums, kas radies uh, no mūsu priekšlikuma lasīšanas. Tāpat laikā, kā es teicu sākumā, priekšlikumi pār to, ka digitalizējam visu jūrnieku certifikātus, ir kas tāds, ko mēs lielā mērā vēlamies atbalstīt, jārauga detalizēti, cik ātri to var izdarīt un kā. Vēl viens svarīgs precizējuma punkts, ko gribu šeit izteikt, ir viss šis process par uh, atzīšanas uh, pieprasīšanu. Tas nav process, kur komisija būtu gribējusi rīkoties individuāli. Nē, mēs gribam strādāt kopā ar dalību valstīm, izvērst diskusijas ar dalību valstīm, lai redzētu, kur ir nepieciešama šī atzīšana, jo bieži vien ir tāda situācija, kur dalība valsts vienkārši mums raksta, lūdzu, atzīstiet tādu un tādu valsti. Tas atkal paredz papildus darbu un dažkārt. Uh, šo ideju vienlīdzīgi neatbalstīt visā Eiropas Savienībā, tad, nu, jā, mēs gribam, lai tas būtu pāredzamāk, lai būtu arī pietiekams diskusijas ar visām dalību valstīm, nekā, nekā tikai ar to, kas pieprasa šo atzīšanu. Bet bez tā esam pārliecināti, ka referenta darbs un ēnu referentu komentāri mūs arī noveduši pie labi līdzsvarota priekšlikuma un padome cerams arī nāks klajā ar vispārīgu pieeju. Tas man liek domāt, ka mēs varēsim arī finalizēt uh, diskusijas pie šī tiesība akta jau šajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Paldies! Merci beaucoup, Madame Kochinska. Paldies! L'amendement est porté au 30. Termiņš ir noteikts 30. novembris, pulkstens 12. grozījuma iesniegšanas termiņš. Un ar tādējādi slēdzam sēdi. Tiekamies rīt, sākot jau ar 9. Būs gāra balsošana. Sāksim ar cefu. Vai nevari nesko kungs? Nu tad esiet laicīgi 9. Visu labu! Uzreizēšanos! Paldies! Uh, tulkiem. Prēt, excusez-moi. <laughs>